Kolēģis. Kolēģis. Godātie kolēģi. Is it worse? I ask you to take seat. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Jā, nē, listen. Kolēģis. Let's start our. Godātie kolēģi, sāksim darbu, sāksim sanāksmi. I wish you, you all. Vēlu jums visiem to labāko nākamajā gadā. However, today. Un tomēr, kā jau jūs zinat, tad šodien ir ļoti skumja diena. Skumja diena Parīzei, Francijai, Eiropai visu kopumā. Skumja diena tām vērtībām, kas ir brīvība, izteiksmes brīvība, runas brīvība. Un tieši tāpēc mēs apturēsim sanāksmi pulkstens 10.38. un pievienosimies kopējai ceremonijai, ko izziņos Šulca kungs Simons Vailas tāpā, kur visi tad ievēros vienas minūtes klusuma brīdi pieminot upurus šai traģēdijā. Tātad desmitos 45. šis klusuma brīdis paredzēts, pēc tam tūlīt atgriezīsimies, tātad sanāks pārtraukšu 10.38. Mēs tūlīt pat dosimies uz kāpnēm pie Luksemburgas laukuma izējas, kur mums sagaidīs citi deputāti un Šulc kungs, tur lūk būs šie piemiņas, vai šis piemiņas brīdis, tas būs pavisam īsi, un tūlīt pēc tam mēs atgriezīsimies zālē un turpināsim darbu. Tālāk. Gribu jums arī vaicāt, vai jums ir kāda iebilduma pret darbu kārtību? Nē? Ļoti labi. Man ir vēl pāris citu īsu paziņojumu. Pirmām kārtām gribu atgādināt deputātiem, ka ir paredzēta ārkārtas sanāksme šai komitejai. Tā notiks nākam pirmdien Strasbūrā, septiņos vakarā, un tur darba kārtības projektā ietverts ekonomiskais dialogs un viedokļu apmaiņa ar Pierkalau Pado Tur runāsim par Itālijas pusgada noslēgšanu. Tāpat arī būs diskusijas un debatas par ekonomikas pārvaldības ziņojumu. Tāpat man jums ir labas ziņas par trilogiem. Esam noslēguši, pozitīvā kārtā noslēguši trīs trilogus. Pirmām kārtām trilogu par daudzpusēju nodavu apmaiņu, jeb MIF tika panākta vienošanās starp parlamentu un padomi 17. decembrī, un šis teksts tiks nodoks koreperam turpmākajās dienās, notiks tālākas konsultācijas ar ekon, cerams, 21. janvārī. Vēlamies, aps, vēlamies apsveikt visus jūs, protams, pirmām kārtām referentu Zalgas kungu. Vai jūs vēlaties atsaukties uz reglamentu punktu? Lūdzu. Priekšādētāji. Vēlos pieminēt reglamentu punktu, kas attiecas uz šīs komitejas darbu Strasbūras sesijas laikā. Strasbūras sesija ir ļoti svarīga mums visiem. Mums visiem jāpiedalās plenārsēdā. Daudzi no mums ir jau lūguši vārdu, vēlas pieteikties diskusijās un runāt, un pagājušo reizi, tagad redzu atkal tieši tas pats notiek nākamajā Strasbūras plenāru sēdē, mēs sasaucam ļoti svarīgu sanāksmi, komitejas sanāksmi plenāru sēdes laikā. Tas nozīmē, ka atsevišķi no mums, un mēs pat šobrīd vēl nezinām precīzus laikus, kad mums būtu jāuzstājas plenāru sēdē, nāksies atteikties no tā. Mēs nevaram līdz ar to šādā veidā organizēt darbu komitejām un vienlaicīgi piedalīties plenārsēdē. Tāpēc mans priekšlikums būtu nākamajā plenārsēdē, varbūt ne šajā, bet nākamajā censties tomēr izvairīties no tā, ka svarīgas sanāksmes norisinās Strasbūrā. Iepriekšējo reizi tas bija Dragī kungs, nu tagad diskusijas lūk ar Itālijas prezidentūru. Cik tālu es saprotu, tad daudziem no nu, mums tagad būs jāmetas skriešus no vienas zāles uz otru, vai arī jāizvēlas, vai būt plenārsēdē piedalīties diskusijās, jeb nākt uz komitejas sanāksmi. Tāpēc es vēlos ar šo jautājumu vērsties pie visas komitejas un teikt, ka mums ir jāmaina darba kārtība, kas attiecas uz Strasbūru. Paldies! Paldies, priekšādātājs turpina, liksim aiz ausis jūsu novērojam, jā. Tas, kā jūs e, zināt, bija koordinātoru lēmums attiecībos nākamos Strasbūras plenārsēdi, mēs iespēj, iespējamības uh, ietvaros cenšamies izvairīties no šādas situācijas. Bet septiņos pirmdien, uh, jāsaka, ekon darba kārības jautājumi netiek skatīti plenārsēdē, pārsvarā, nu, kaut kādi citi jautājumi, kas mūsu komiteja netiek, bet es, protams, saprotu, ka ir arī cita veida intereses jums, un tāpēc mēs, nu, tīri strateģiski centamies no tā izvairīties, bet šajā gadījumā Jāsaka, mūsu darba programma ir ļoti saspringta, un mums nebija iespējas izvairīties no tā. Nu, mums vajadzēja izmantot šo laika sprīdi, lai apspriestos. Bet, lai kāds arī nebūtu, jā, protams, tas šoreiz bija koordinātoru lēmums, un mēs uzklausām jūsu novērojumus, jā, Langenkungs, bet, jāsaka, kā jau teicu, mums ir ļoti saskaņas nožums. Langenkungs došu tomēr jums vārdu, bet ieteikt tomēr nesāk debats par to visu. Ich will keine Aussprache führen. Es nevēlos debats uh, sākt, bet uh, atbalstīt kolēģi. Iepriekšējā sasaukumā mēs praktiski katru sanāksmi strīdējamies par to, cik bieži mums sanāksmes ir arī Strasbūrā. Uh, sākums bija diezgan labs, un es aicinātu pārtraukt šo procedūru, labāk izmantot e, mūsu laiku. Bieži vien sanāksmes tiek e, ātrāk beigtas, jo nav apskatām jautājumu, un es būtu pateicīgs, ja jūs visus spēkus pieliktu, lai izvairītos no, no šīs prakses turpināšanas. Paldies! Thank you! Paldies! Pārējie līdz ar to tālāk pie nākamā punkta savos, savos piezīmēs. Tātad pirmais trialogs, apsveicam referentu, tālāk tāpat arī pozitīvi esam noslēguši trialogu par direktīvu, kas vēršas pret nelegālu līdzekļu legalizēšanu. Tika panākta vienošanās 16. decembrī Strasbūrā. Arī tas ir ļoti nopietnas solis, ļoti svarīga direktīva Un parlaments tieši tāpat kā visās iepriekšējās reizēs ir panācis to, ka teksts ir būtiski grūdzīts, uzlikt būtiski svarīgi jauninājumi šai tekstā. Un paldies Kariņa kungam, referentam, tāpat arī visiem ēnu referentiem ekonu komitejā. Ja padome dos piekrišanu šim pirmajam lasījumam, tālāk otrās lasījums tiks apstiprināts un balsojums plenārsēdē notiks martā vai aprīlī. Jo šobrīd norisinās klusā procedūra līdz piekdienai um, padomē. Tātad 27. janvārī ekonomība komitejā tiks. Um, prasīts apstiprinājums, atkārtot konsultāciju, un tad, kā jau teicu, cerams, martā vai aprīlī varēsim balsot plenārsēdē. Visbeidzot, tālāk mums ir izdevies, sarunvedēju komandai ir izdevies noslēgt arī sarunas par Eiropas statistikas dosjē. Tas, jāsaka, bija, nu, tā teikt, iestrēdzis uz vairākiem gadiem, Vēlreiz apsveicu referentu Bajēkungu, tāpat arī apsveicu visu sēnu referentus divus gadus ilgas sarunas. Waiting for the further step, we will vote this, uh, the consultation, we will, we will, we will have the reconsultation. Uh, uh, Tagad notiks atkārtots konsultēšanās nākam nedēļ. Nē, šodien, šodien tas jau pat šodien ir paredzēts. Nu, tādu paziņojumu no manas puses. Un turpinam darbu mums jāievēl priekšstādātāji trešais un ceturtais vietnieks. Tas tāpēc, ka mūsu nu, iepriekšējie vietnieki ir vienkārši pāris lieliskus karjeras soļus, kļuvuši viens par ministru, otrs par komisāru, un nu esam gatavi iecelt jaunus viņu vietā. Tātad trešais un ceturtais priekšsēdētāja vietnieks Turpinam tālāk ar ievēlēšanas procedūru. Yes, yes. So, uh, yes. Thank you. Uh, I was going to ask. Uh, Jā, grasījos tālāk lūgt jūs izteikt kandidatūru trešā pietnieka amatam no koordinātora puses. Izvirziet kādu kandidatūru. On, from one political group. No vienas politiskās grupas. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādētā paldies. EKR grupas vārdā vēlos izvirzīt Sandru Blūnsbergu. Zinām, ka viņa ir pilnēkon komitejas locekli. Viņa tāpat ir aizpildījusi arī attiecīgo finanšu interesu deklarāciju. Viņa pieņem nominācijas, jā. Varam ievēlēt ar aplausiem. Jā. I invite you, Mr. Lunds, congratulations. Lunds kungs ielūdzu jūs šeit pievienoties mums uz pódiumu. Let's him first join the chair and then we proceed to the election. Un tad tālāk turpināsim ievēlēt ceturto priekšsēdētāju vietnieku. Lieliski, varam turpināt darbu un ķerties pie ceturtā vietnieka ievēlēšanas. Vai ir kāds priekšlikums balsa kungs? Priekšsēdētāji, paldies! Tautas partijas vārdā vēlos izvirzīt mūsu kolēģi Papro Zālo, kas bija pirmais vicepriekšsēdētājs iepriekšējā mandāta laikā. Es domāju, ka viņš būs ļoti labs ceturtais priekšsēdētāja vietnieks, ja jūs viņu ievēlēsiet. Zinu, ka kandidāts ir pilntiecīgs šīs komitejas loceklis, viņš ir attiecīgais padēs finanšu interešu deklarāciju. Un, nu, pieņem, ka viņš piekrīt šīs savas kandidatūras izvirzīšanai. Jā, jā, māja ir galva. Lieliski, tad varam ievēlēt viņu ar aplausiem. Congratulations! Apsveicam! Now, I hope uh, Vice Chair will wait some... Nu, es ceru, ka priekšādā vietnieks, kad mirklīti pagaidīs pirms kļūst tālāk par ministru vai komisāru, tā lai mums tomēr ir tāds, uh, nu, pamatīgs šis prezidijas pastāvīgs. Thank you very much. Paldies. Un tālāk. Prezidijas pilnā kapacitātē var turpināt darbu. Un pāriesim pie 4. darba kārtības punkta. Un lūk, atkārtot apspriešanās ar komiteju, kā jau teicu iepriekš, par Eiropas statistikas dosjē. Vēlos tātad saskaņā ar reglamentu 73. pantu apspriesties par priekšlikumu, ar ko tiek grozīts 223 šķērsvīta 2009 regula par statistiku. Vienošanās ar padomi, kā jau tik, teicu, tika panākta teksts nāk kā papildinājums sešu dokumentu pakotnei un uzlabo demokrātisko kontroli attiecībā uz statistikas datu sagatavošanu Eiropā. Tautas partijai tas ir izdevies, parlamentam tas ir izdevies, tālāk došu uzreiz vārdu referentam, Eurostat priekšādātājs saskaņā šo dokumentu, pēc iecelšanas parādās parlamenta priekšā, tiek tāpat paredzēti divi pīlāri statistikas datu gatavošanām, nodrošināt objektivitāti Nacionālajām centrālām bankām un ECB šai kontekstā. Komisija tāpat tiek atvēlēta iespēja veikt eh, inspekcijas uz vietas, Eh, šie, nu, tāpat arī citi svarīgi noteikumi iekļauti, bet pirms atkārtot apspriežamies ar komiteju, vēlos vispirms dot vārdu referentam Bajēkungam. Paldies, priekšsēdētājs. Tik tiešām šis ir svarīgs dosie un jau divas galdas uz mūsu, divas gadus uz mūsu darba galdiem. Uh, tas atrodas. Tāpat ir svarīgi apzināties to, ka mēs varam uzlabot visu mūsu statistiku darbību Eiropas līmenī un izvairīties no tiem slāzdiem, kādas radītu atšķirīga statistikas veidošana Eiropas valstīs. Mums ir jāpaturprātā, ka katrai valstī tomēr paliek sava autonomija informācijas un datu uzkrāšana apstrādē, bet mums ir jāstrādā uz saprātīgiem pamatiem. Paldies! Thank you. Uh... Liels paldies, turpina priekšsētātājs. Procedūra ir man um, paredzēta tā. Pātrināts otrais lasījums. Kore par 19. decembrī vieno, uh, vienojas par dokumentu. Tagad saskaņā ar šo procedūru komitejai un priekšsēdētājiem jāraksta vēstuli padomē pamatojoties uz šīs apspriešanas rezultātiem. Un tāpēc arī notiek šī atkārtotā apspriešanās. Mums būs arī balsojums. Jūs varētu paceļot rokas, tad arī parādīt, kurš atbalsta vienošanos, kas tik panākta trilogā. Kas ir pret? Atturas. Trīs atturas. Ļoti labi. Apsveicam vēlreiz referentu. Malacis rakstījuši padomē par to, ka, lūk, šādi procesi ir norisinājies pie mums. Varam pāriet pie 5, 6 un 7 darba kārtības punkta. Skatīsim tos kopā. Langenkungs. E, jā, dekulīgi. Markus Ferbers e, nevarēja šodien būt klāt un lūdza mani e, prezentēt viņa trīs ziņojumus ar pamatojumu, ka Es pagājuši gadu biju tas, kurš eh, uzsāk darbu pie šiem ziņojumiem. Eh, vai es varu sākt uzreiz priekšsarētāji? Jā, tieši tā arī taisījos darīt, dot jums vārdu. Lūdzu. Eh, paldies. Mums ir trīs ziņojumi par iestādēm, kas ir pēc mūsu iniciatīvas izveidots. Tie ir atzinumi par budžetu, kur galvenā ir budžeta kontrols e, komiteja. Komentāri, kas balstās uz revīzijas palātas ziņojumiem, gan iepriekšējiem, gan arī uzklausot šo trīs uzraugamo iestāžu vadītājus sākšu varbūt ne gluži chronoloģiski secībā, bet e, tā kopēji. Um, Eiropas Banka iestādes gadījumā Ferbers kungs aicina atbalstīt budžeta izpildes apstiprināšanu, viņš uzsver parlamentu lomu šīs uzraudzības iestādes izveidē, it īpaši izceļot uh, 2014. gada ziņojumu numur 5 no revīzijas palāts, kurā īpaši tiek aicināts novērst uh, norādītās vājās vietas Eiropas banku noturības eh, pārbaudas, patērētāju tiesību stiprināšanu un citas. To es varu tikai atbalstīt, kā referents iepriekšējā periodā. Uh, Tas pats ir attiecināms arī uz citām iestādēm, bet tās ir vairāk darījušas, lai mazinātu šos trūkumus, tā skaitā arī finanšu jomā. Šeit joprojām ir eh, neskaidra finanšu struktūra, kā kopīgs finansējums no Eiropas Savienības un nacionālajām dalību valstīm. Pagājuši gadu mēs nekādas sekmes neguvām eh, šī jautājuma atrisināšanā, tas joprojām vēl ir jādara, un uh, Ferberkungs visām trim šīm uzraudzības iestādēm ir uztvēris, uzsvēris, eh, kā tām vajadzētu ierobežoties savā darbā ar tiešajiem pienākumiem, jo, piemēram, Eiropas banka iestāde un arī citas prasa no mums eh, lielāks eh, personāla skaitļus un arī finansējumu vienā vai citā lietā tas varbūt ir nepieciešams e, Eiropas finanšu tirgus e, tiesību aktu īstenošanā, bet no nu, tā nevar būt, ka um, mēs uh, liekot ECB uzla, uzraudzīt banku sektoru caur parlamentu, veidojam jaunas iestādes un, un tās tik plašās plašumā. Tāpēc Ferberkungs, ņemot vērā ierobežojumus, Mm, viņš ir uzreiz iesniedzis pats divus grozījumus, kuri tieši attiecās uz šo tematu. Tur viņš prasa, ka Eiropas banku iestāde izmanto savus resursus vadlīniju izstrādē, kas nav tieši sasaistāms ar likumdevēju prasībām un eh, likumdevēja piešķirto mandātu izmantot tā, kā tas ir paredzēts. Eh, savādāk eh, atzinums par Eiros banku iestādi ir pozitīvs, jo cilvēki ir mācījušies no sākotnējām kļūdām. Nākamā, nākamā ir darba kārtībā minēta vecpapīra komiteja, bet manā dokumentā tā ir ESMA, Eiropas vērtspapīra un tirgus uzraudzības komiteja. Nu, šeit Ferber kungs ir ļoti īsi formulējis atzinumu, tas ir pozitīvāks kopējā vērtējumā. Šeit arī nav bijuši īpaši atzīmes no revīzijas palātas, bet arī šeit Ferber kungs uzsver, ka ņemot vērā ierobežotos resursus, ir jāierobežo savu darbību tikai un vienīgi uz tiem pienākumiem, kurus ir deleģējis likumdevējs. Un uh, ilgtermiņā jauktais finansējuma modelis nav uh, īstenojams neatkarīgai uzraudzības iestādē Eiropas Savienībā, uh, kas balstās uz deleģētiem tiesību aktiem. Tā kā arī šeit pozitīvs atzinums. Trešā iestāde uh, ir Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde. Arī šeit tiek runāts par budžeta gadu 2013. Eh, vērtējums ir kopumā pozitīvs. Šeit bija daži sarežģīti jautājumi eh, saistībā ar īres līgumu, ar eh, samaksas nosacījumiem, bet eh, labojumi notiek, uzlabojumi notiek un tiek uzskatīts, ka uh, iestādē ir īstenojis to, kas no tās tiek prasīts. Arī šeit Ferber kungs norāda nepieciešamību koncentrēties eh, tikai un vienīgi uz pienākumiem, kurus deleģējas likumdevējs un uz neapmierinošo jaukto finansējumu modeli. Es ierosinātu šos Ferber kungu priekšlikumus akceptēt. Tiesa sakarīt ar parlamentu nostāju iepriekšējā sasaukumā, balstās uz intensīvu dialogu ar pašām iestādēm, un tas parāda arī to, kādā veidā mēs varam stiprināt šīs iestādes, neļaujot tām varbūt izaugt līdz jaunām superiestāžu līmenim blakus ETV. Paldies! Thank you, Mr. Ferber. Paldies Ferber kungam. Dosim iespēju izteikties ēnu referentiem Ludvigson kungs. Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja då med... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar to, ka pateikšu paldies referentam par lielisku darbu pie šiem trim atzinumu projektiem. Tas ir labs sākuma punkts visai procedūrai. Es nedomāju, ka šeit būs uh, kādas uh, lielas uh, problēmas nonāk pie kompromisu risinājumu. Protams, ka uh, revīzijas palāts konstatējumi liecina, ka viss ir noticis legāli un atbilstoši prasībām. daži komentāri ir par neatbilstībām, tos izteikus reizes palāt, bet tas nesabojā kopēju iespaidu, mēs varam apstiprināt budžeta izpildi. Par detaļām es varbūt vēlētos redzēt uh, trīs grozījumus. Pirmkārt, ir svarīgi, ka uh, fona informācija tiek ņemta vērā, ka kopš 2011. gada uh, šīs uzraudzības iestādes nav saņēmuši eh, pienācīgas finanšu resursus. Mēs apzināmies, cik tas ir svarīgi. Un to īpaši uzsvēra revīzijas palāca īpašais ziņojums par Eiropas banku iestādi. Esam pavisam skaidri teikuši, ka eh, pienākumu skaita palielināšana prasa arī finansējumu palielināšanu Un pašreiz eh, šī problēma nav atrisināta. Mums vajadzētu arī visaptverošāk skatīties uz to, kā eh, iestādes ir ar patērētāju lietām tikuši galā. Ir skaidrs, ka iestādes vēl šajā pilnvar termiņā var daudz vairāk sasniegt. Varbūt arī niansētāk ir nepieciešams uh, Eh, vērtēt revīzijas palātu viedokli, kas ir izteikts attiecībā uz Eiropas banku iestādi. Nē, esmu pārliecināts, ka ieteikumos ir precīzi viss atspoguļots, eh, kas nepieciešams. Katrā ziņā nu, sagaidu konstruktīvu procesu un neredzu nekādas problēmas eh, kopumā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Lukas kungs, EKR grupas vadā. Paldies, priekšsarētāji! Arī es vēlētos sākt ar paldies eh, teikšanu referentam. Es arī savus komentārus izteikšu kopsavilkumā par visām iestādēm, jo tendences ir līdzīgas. Eh, tās arī atspoguļo šajos ziņojumos. ECR grupai svarīgi ir eh, ņemt vērā komentārus saistībā ar to, ka iestādēs trūkst personāls un citi resursi saistībā ar piešķirto budžetu. Ziņojumā ir e, piezīmes, kas ir e, pamatā pareizā virzienā, tomēr, manuprāt, nav pietiekami uh, atbilstīgas subsiditātes principu ievērošanai. Uh, šeit vajadzētu norādīt, ka kā Eiropas līmenī radītās iestādes tomēr ir ar funkciju izmantot eh, tās, tos līdzekļus, kas ir pieejami, tā skaitā nacionālā līmenī. Līdz ar to pamatā vajadzētu skatīt viņu darbību, kurām uh, tad, kurš prioritāri būtu pārobežu um, aspekts, un kur tās var veikt labāk darbu nekā nacionālās iestādes. Līdz ar to aicinājums piešķirt papildu resursus būtu skeptiski vērtējams. Vairāk būtu jāpievērš uzmanību tam, ka nepieciešams atgādināt iestādēm par nepieciešamību veidot sinerģiju uh, starp nacionālajām uzraudzības iestādēm un jaunizveidotajām Eiropas iestādēm, lai tas notiktu efektīvā veidā. Vēl viens komentārs attiecas uz ziņojumu noslēgumā pieminēta jaukto finansējumu modeli, kas e, pamatoti ir atzīts par neveiksmīgu, tiek ierosināts veidot atsevišķu budžetu e, kategoriju, šādiem finansējumu vajadzībām. Tur es būtu arī diezgan atturīgs eh, par šādu priekšlikumu veidot atsevišķu budžeta eh, kategoriju. To var eh, drīzāk sekt no maksām, ko veids finanšu tirgus darb, darb, dalībnieki. Un e, to, šo aspektu vajadzētu ziņojumā stiprināt. Noslēgumā, tad, kad esmu vairāk vai mazāk kopīgi runājis par visām iestādēm, vēlētos īpaši izcelt uh, e, Langenkunga pamatoti pieminēto jautājumu saistībā ar Eiropas banku iestādi, ka ir īpaši jāparūpējas, lai nenotiktu pārklāšanās ar to darbību eh, uzraudzības jomā, ko veic Eiropas centrālā banka. Mums ir jāuzmanās, lai mēs neradītu paralēlas banku uzraudzības struktūras. Tas būtu neproduktīvi, ja nav pietiekam precīzi nodalīts šī ietekmes un atbildības jomas. Paldies! Priekšsarētais paldies Lukas kungam, Alda grupas vārdā Torvalds kungs. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlos pateikties referentam par paveikto darbu un ceru, ka viņa pārstāvis šeit, Werners Langens, nodos eh, šos atzinības vārdus viņam. Eiropas parlamentam bija īpaši svarīga loma šī uzraudzības iestāžu izveidē, kas uzrauga finanšu tirgus darbību Eiropas Savienībā. Kā referents ekon atzinumam par 2015. gada budžetu. Es e, rūpīgi pārskatīšu iestāžu datus par personālu un budžetu. Mēs, diemžēl, nevaram atjaunot e, tos e, skaitļus, kurus prasa pašas iestādes. Tas nozīmē, ka parlamenta darbs un šīs komitejas darbs bija ļoti svarīgs Kaut arī iestādes nav saņēmuši tos resursus, ko prasīja, tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešams vēl labāk apieties ar pieejamiem resursiem, to arī norāda referents. Un man patīk arī tas, ka tiek pieminēts finansējuma modeļa jautājums. Iepriekšējās diskusijās eh, mēs jau runājām par šo jautājumu. Līdzīgi kā referents arī man labāk patīk sistēma, kas Uh, balstītos uz tirgus dalībnieku uh, maksu izmantošanu kā finansējuma um, avotu vai kā atsevišķu budžeta uh, kategoriju. Paldies. Priekšsarētājs, paldies. Matkārtī tālāk, goe. Paldies, priekšsarētāji šis tāds vienkārši tehniski ziņojumi nav jēgas atkārtot visu, kas ir sacīts. Varu pateikties tikai referentam par paveikto darbu. Daudzi noteikti zina, ka mums būs zināms grūtības ar demokrātijas trūkumiem pašu, pašu iestāžu izveidē. Uh, Bet attiecībā uz to, ko referents ierosina, es domāju, ka šeit ir lielākoties atbalstām priekšlikumi, tīpaši tie, kas saistīti ar eh, ierobežoto resursu situācijas ņemšanu vērā, atbilstoši pienākumiem, kas ir deleģēti šīm iestādēm, nevis mēģināt eh, meklēt jaunas pienākumus un atbalsta arī referenta viedokli ka komisijai vajadzētu pārdomāt eh, finansējumu modeli un izveidot atsevišķu budžeta līniju šīm iestādēm. Paldies! Zaļo vārdā Marijas Kotsukeito. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlos vispirms pateikt, ka Svens atvainojās, ka nevar pats būt šeit un paust savu viedokli, līdz ar to es nevarēšu detalizēt komentēt. Varu tikai teikt, ka kopumā mēs atbalstām referentu pieeju, bet arī atbalstām uh, sociāldemokrātu ēnu referenta minētās lietas, līdz ar to mēs viņus arī atbalstīsim. E FDD grupa. Wolfkungs. Paldies, priekšsarētāji. Pa, paldies referentam par paveikto darbu, tāpat arī N referentiem. Nu, ir tāds citāts, kur saka, nodokļu maksātājs strādā federālās valdības labā, bet viņam nav jāpilda ierēģņu eksāmeni. Izskatās, ka tie, kas e, sastādīja šo atzinumu, ir aizmirsuši, ka nodokļu maksātāji ir tie, kuriem būs jāsamaksā par to vienā vai citā veidā. Un man īpaši bažas rada divi aspekti. Pirmkārt, ierosinājums, ka Eiropas banka iestādē e OPA vai ESMA ka viņiem ir nepieciešama lielāka naudas e, resursi, cilvēka resursi tā tālāk. Es arī gribētu vairāk naudas un vairāk personāla, tāpat arī daudz citi Eiropā, bet mums ir jādzīvot tajos ierobežotajos apstākļos, kādi šobrīd ir, tad, kad ir liela ierobežojuma attiecībā uz cilvēku ienākumiem un e, to, kādā veidā tos var tērēt. Un paņemot šo sesto punktu, Um, balstoties arī uz kolēģa Luks uh, sacīto. Tad, kad tiek prasīta atsevišķa budžeta līnija, tas ir gandrīz kā neierobežots uh, čeks, uh, kas ļauj iestādēji plēsties pašu plašumā, gandrīz neierobežoti. Un tas no, nozīmē parasti tikai to, ka izdevumi pieauga Es nedomāju, ka mums e, būtu jāļauj e, veidot atsevišķu budžeta līniju, jo mums ir jānodrošina tas, e, ka tiek uzraudzīts šīs iestādes un ievēros nodokļu maksātā intereses. Otra lieta, par ko man ir bažas, ir kopējais viedoklis, ka tirgus dalībniekiem jāsāk maksāt kādas maksas. Šis jautājums jau ir skatīts Eh, iepriekš. Eh, apvienotā karalists cietīs visvairāk no tā. Manā vēlēšana iecirknī ir 150 tūkstoši cilvēki, kas strādā šai jomā. Eh, ma manā valstī vairāk kā miljons. Tas varbūt dažiem liekas smieklīgi, bet katrā valstī ir ir eh, pietiekam daudz eh, šie strādājošies jomās, vai tā ir apģērba ražošana Itālijā vai vīna eh, rūpniecība Francijā. Bet šis modelis, kur tirgus dalībniekiem pašiem ir jāmaksā, lai finansētu uzraudzības iestādi, nav pareizes modelis. Tirgus dalībniekiem maksāt par organizācijām, kur tie nevar kontrolēt, nav pieņemams modelis. Paldies un dodu vārdu atpakaļ referentam. Langenkungs. Jā, es jau tikai pārstāvu referentu, bet atceros arī diskusijas iepriekšējā sasaukumā. Un kolēģi atkal ir atgādinājuši eh, pazīstams arguments, kas toreiz jau neatrada atbalstu. Pirmkārt jau jautājums par finansējumu. Trīs Eiropas iestādes izveidojām mēs, pārvarot dalību valstu pretestību un sākotnēju pretestību no komisijas pat. Es domāju par īrejas komisāru Magrīvī, kas finanšu krīzes eh, augstākajā punktā atteicās šādas iestādes eh, dibināt, bet mums izdevās pārliecināt. Tas ir parlamenta interesēs, ka mums ir neatkarīgas iestādes, kas konsultē mūs, nāk klajā ar priekšlikumiem, darbojas profesionāli, līdz ar to atsevišķi budžeta līnija un izēja no šī sarežģītā jauktā finansējuma modeļa ir ļoti svarīga, un es turpinu atbalstīt šo pieeju. Otrakārt, maksas iekasēšana no tirgus dalībniekiem, manuprāt, ir nepieciešama, tas arī ir rakstīts ir šajā ziņojumā, kā to autors Markus Webers ir gribējis, bet nekad nav bijis uh, Eh, plānots visu finansējumu iekasēt no tirgus dalībniekiem. Tikai daļa vienmēr ir eh, prasīt. Un Volfskungs, eh, ja jūs grib, gribat tikt īstenota, tad šāda iestāžu vispār nebūtu. Un tā kā 20 gadus strādāju šeit komitejā, tad teikšu tā, ka ja būtu apvienotās karalistas vēlms īstenos, tad šādas iestādes nemaz nebūtu. Uh, jo vienmēr bija pret un tikai beigās e, piekrita ar šo jaukto finansējumu modeli. E, es teiktu, ka mēs ar šīm iestādēm skaidri atbalstām Eiropas ideju un tas, ka ir atsevišķi finansējums e, paredzēts Eiropas Savienības budžetā ar papildus finansējumu daļu no tirgus dalībniekiem, ir labākais risinājums, jo savādāk tiek izšķērdēti resursi un izmantoti uh, E, tādi resursi, kas e, nav pietiekami labi. Otra lieta. Prasība par subsiditāti ir pilnīgā pretrunā to. Trīs iestādes ir tieši izveidotas tieši tādēļ, ka mēs konstatējām, ka nepietiek balstīties uz nacionālām uzraudzības iestādēm vien. Viņu atšķirīgais rīcības modelis ir viens no iemesliem tam, cik smaga bija finanšu ekonomikas krīze Eiropā. Un ja nacionālās iestādes pretojās, tad subsiditāts eh, arguments nav pietiekams. Eiropas parlaments pieturēsies pie iepriekšējās nostājas par uh, Eiropas eh, līmeņu uzraudzību. Treškārt, eh, liels paldies eh, par atbalstu jautājumā par pasākumu ierobežošanu saistībā ar to tikai tiem, kas ir nodoti no likumdevēja. Tas ir īstenībā svarīgāks aspekts nekā atsauce uz subsidiaritāti. Tās ir Eiropas iestādes, kurām ir uh, jāstrādā tikai pie tā, ko mēs kā Eiropas likumdevēji, parlaments un padome esam lēmuši. Un EIOPA ir viens no piemēriem. Deliģētie tiesību akti EMIR jomā iestāde ierosina eh, pasākums, eh, kas iet eh, tālāk nekā tas, ko mēs kā likumdevēji esam panākuši sarunās par laimi, komisija to neievēroja un neņēma vērā. Bet es domāju, ka tas e, parāda, ka ir ļoti svarīgi koncentrēties uz savu pienākumu pildīšanu. Ja iestādes to uh, izpildīs, tad cits problēmas varbūt nav tik aktuāls. Jautājums e, par to, vai iestāde būs spēcīgāka, gan zaļo kolēģi gan arī FDD sacīja, ka ir vairāk jākoncentrējas uz patērētāju tiesību ievērošanu. Es domāju, tā varbūt e, nav galvenā joma, uz ko būtu jākoncentrējas iestādēm. Šīm iestādēm vairāk jākoncentrējas uz e, nu, pieņemto lēmumu tehnisko īstenošanu, tirgus e, dalībnieku uzklausīšanu un tā tālāk, bet ne jau primāri nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību. Paldies katrā ziņā par diskusiju. Torvalds kungs, jūsu apsveikumus un atzinības vārdus nodošu Ferber kungam nodošu, tas ir protokolā iekļauts. Un viņam noteikti būs arī savi grozījumi iesniedzam. Paldies! Thank you, Mr. Langen. Uh, in view of the very tight Langenkungs, ņemot vērā ļoti īsos termiņus, iesniegšanai grozījumiem ekonu komitejas locekļi 19. decembrī tika informēti, ka ir e, termiņš paredzēts līdz rītdienai 12. Grozījums skatīsim. 26. 7. janvārī, balsojums ekonā 23. 4. februārī, balsojums kont martā un plenāra sēdē aprīlī. Langēna kungs. Vai īsais termiņš grozījumu iesniegšanai ir saskaņots ar referentu? Es nezinu. Nezinu, Mums 26 stundas ir tikai dots. Kolēģiem ir daudz, kas darāms. Es uzskatu, ka tas ir pārāk īsts termiņš, vai tu nevari pārlikt uz nākamo pirmdienu? Deadline... Termiņš ir noteikts saskaņā ar referentu. Mums ir termiņi ļoti īsi, tāpēc, ka ir vēl viena komiteja piesaistīta, mēs nevaram šos termiņus grozīt, un tāpēc termiņš tika atvērts jau savlaicīgi, un es saprotu, ka tādā veidā bija iespējama savlaicīgā grozījuma iesniegšana. Es arī tajā pašā laikā ļoti daudz kas nav atkarīgs tikai no mums, bet no otras komitejas, no konta darba termiņiem. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir Vēl viens pusgads, viens eh, jauns ziņojums, un mēs apspriedīsim Rozātīkungu ziņojumu projektu par Eiropas semestri un eh, izaugsmes eh, apskatu 2015. gadām. Dodu bez kavēšanās vārdu deputātam Rožātī. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Ziņojums attiec uz ļoti svarīgo komisijas dokumentu E, izaugsmes gadu pārskatu, e, kas ņem vērā nacionālo politiku koordinēšanu dalībvalstī. Šis et, e, etaps ir ļoti svarīgs, jo to, tas nosaka prioritātes jaunajam 15. gadam un arī norāda galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras dalībvalstis. Dokuments ir svarīgs attiecīgi ziņojums pār šo tēmatu. Būs nozīmīgs devums tam, kā ekonomiskā politika Eiropas Savienībā tiek vadīta un koordinēta. Izvērtējot esošo um, ekonomisko situāciju aina ir samērā drūma, ir bijusi bijusi vērojama stagnācija, tīpaši Eirozonā. Jetzt, you wanted to? Ah, oh, sorry, okay. I thought. Vai jūs gribējat ko teikt, Hokmārkungs? Nē, es tikai gribēju izteikties. Nē, man likās, ka tas ir reglamenta jautājums. Atvainojiet, es tikko sāku runāt, varbūt, ka es jau esmu pateicis pārāk daudz. Tā tad var turpināt. E, Eirozona ir gadsimts stagnācijas riskam pakļauta, un tas rada ļoti drūmu ainu gan kopīgajam pārskatam, gan arī manu ziņojumu projektam. Kāda tad ir situācija šobrīd? Valdošais viedoklis ekspertu vidū ir tāds, ka. Kā Eh, iemesls varētu būt zemais investīciju līmenis gan valsts, gan privātajā ziņā. Un tad, kad mēs analizējam situāciju, tad mēs redzam, ka investīcija līmenis tik tiešām investīcija līmenis ir ne tikai zem 7. gada pirms krīzes līmeņa, bet pat vēl zemāks, un atšķirība ir 3-400 miljārdi eiro Tās ir investīcijas, kas pietrūkst visā Eiropas Savienībā. Kādi tad ir iemesli šim zemajam investīciju līmenim? Iemeslus varam meklēt eh, pieprasījumā kredītiem eh, pusē un finan, resursu finansējumā, kā arī no kredītas sniedzēja puses. No pieprasījuma puses Viens no iemesliem ir zemais uzticības līmenis, neskaidrība par nākotni, augstais parāda līmenis un um, nepieciešamība pēc uh, uh, uh, atsvirot visās jomās, lai skaitā mājas saimniecībās. Un ir jādomā par īpašiem stimuliem, tai, konkrētās valstīs. Tāpat ir jāņem vērā finanšu institūciju negribīgums meklēt iespējas investēt un nelielās, pat trūcīgās izaugsmes perspektīvas eh, eh, samērā drūmās banku bilances un citus iemeslus. Un Protams, papildus šai drūmajai ainai ir arī pozitīvas zīmes, un viens no novērojumiem, ko mēs pamanījām pagājušā gadā, ir e, fiskālā situācijas uzlabošanās vistaur Eiropas Savienībā. Mums ir jāatzīmē tas, ka vairākas valsts ar lielu deficīta procedūru ir samazinājušās līdz 11 valstīm 14. gadā, un tas ir eh, ievērojams progress. Tādējādi mēs varam sagaidīt to, ka fiskālā situācija Eiropas Savienībā un Eirozonā eh, nākošajā gadā būs eh, aptuveni neitrāla, kas dos iespēju veidot aktīvāk, iz, iespēju aktīvāk izmantot fiskālos instrumentus. Otra pozitīvā informācija ir reforma progress vairākās valstīs, it īpaši programmas valstīs. Piemēram, kā pie, var nosaukt īriju, bet ir arī citas valstis, kur struktūrāls reformas ir ieviestas un tās ir devušas augļus. Tas ir vēl viens pasākums, kas eh, vieš piesardzīgu optimismu. Tālāk, zemās naftas cenas eh, ir radījušas galvas sāpes varbūt daudziem eksportētājiem, taču importētājiem tas ir vesels bonus un. Šis naftas cenu kritums var izpausties kā 1,5% IKP pieaugums nākošajā gadā taču ar to nav pietiekami, lai strauji atvesļot Eiropas ekonomiku. Un jāapzinās, kā 25 miljoni ir bezdarbnieku un sociāla spriedze daudzās valstīs, vairākās valstīs situācija ir sarežģītāka nekā vidēji. Un, protams, ir nepieciešams vairāk izlēmīguma, lai situāciju risinātu. Gadu pārskatā komisija piedāvā integrētu pieju, kura smērķis ir atjaunot izaugsmu Eiropā, izmantot trīs galvenos instrumentus. Manuprāt, tā ir pareiza pieeja. Mums ir e, jāveic ārkārtas pasākumi, lai pārautu šo burvju loku, kas noved pie zemes izaugsmes, savukārt tas pie zem uzticības līmeņa, un tas atkal pie zemes, zemām investīcijām. Mums ir kaut kā šis uh, aburtais loks jāpārtrauc. Trīs Eh, pilāru pieeju, ko piedāvā komisija, sastāv no trim elementiem. Pirmkārt, investīcija plāns, otrkārt, struktūrālās reformas un treškārt, izaugsmē draudzīga fiskālā konsolidācija. Eh, domāju, ka šāda pieeja ir pareizi. Investīcija plāns Eiropai ir nepieciešams, lai varētu mazināt zemās uzticēšanās klimatu un, lai kliedētu neskaidrības par nākotni. Mēs vēl aizvien nezinām, kā šis plāns darbosies, taču no ziņojumiem mēs redzam, ka komisija ir izlēmīgi apņēmusies turpināt strādāt ar šo plānu, izmantot tos e, fondus, kas tiks uzkrāti Eiropas stratēģijas investīciju fondā. Tik tā par pirmo pīlāru. Par e, nākošo pīlāru Eh, pār izaugsmē draudzīgu fiskālo konsolidāciju. Teksts eh, nodala vairākas dalībvalstis un nav vērojams aicinājums ieviest eh, vispārīgu stingro taupību, kas ir apsveicams pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem tekstiem. Taču, ja kādās valstīs ir papildus fiskālā telpa, lai stimulētu vietējo pieprasījumu, tad tomēr ir jāturpina konsolidācijas pasākumi. Taču pat, ja tāda notiek, fiskālā konsolidācija var notikt izaugsmēji draudzīgākā formā, un komisija šajā sakarā piedāvā koncentrēties uz valsts investīciju eh, aizsardzību, tīpaši infrastruktūrās, platjoslā, eh, izglītībā, inovācijā, tās viss kopā palīdzētu atjaunot izaugsmi. Turklāt, un jau un tas ir nozīmīgs papildinājums šogad, tā ir iespēja meklēt un domāt par papildus eh, elastīgumu, eh, pārāk daudz šajā dokumentā par to nav iekļauts taču domāju, ka tas palīdzētu sniegt mums papildu iespējas valstīs, kurās vēl aizvien ir pārliecīga eh, deficīta procedūra. Visbeidzot, par struktūrālajām reformām runājot, šajā jomā daudz vairāk var paveikt eh, dalībvalstu līmenī, un komisijas ziņojums eh, piedāvā vairākus risinājumus dalībvalstīm. Atkārtošu dažus no tiem Iespējams, ka nekas jauns šeit netiks pateikts, darba tirgus reformas, sociālās aizsardzības sistēma modernizēšana, pensijas sistēma modernizēšana, eh, maz, eh, birokrātijas mazināšana, uzņēmējdarbības vidas uzlabošana un vairāk resursu veltījot attīstībai un inovācijām. Savā ziņojumā es mēģināju iet tālāk Eh, nekā eh, ieteikumi gada pārskatā un eh, piedāvāja darbības vēl papildus citās jomās. Un, lai tagad nerunātu pārāk gari, es nosaukšu tos četrus punktus, kas, manuprāt, ir svarīgi un kas iespējams ir jāizceļ vairāk salīdzinājumā ar pašreizējā pārskatā iekļauto. Pirmkārt, mums ir jāpieliek lielāki pūliņi, lai nodrošinātu to, ka MVU vieglāk piekļūst finansējumam, un tas attiec gan uz banku finansējumu, gan alternatīvojiem finansējumu avotiem. Point, that... Otrkārt, vairāk ir jādara attiecībā uz eh, bankrot procedūru uzņēmumiem, kas, eh, kam ir lielā eh, saistību un asta. Tālāk ir jādomā par uzņēmumu atgriešanos pie ierastajiem līmeņiem, treš, treškārt īpašuma reformas. Mēs neesam varējuši to panākt visas reformas, ir tīpaši vissāpīgākās, tiek uzskatītas kā uzspiest no ārpuses. Tas ir netieši, nepanesami. Ir eh, reformas jāveic nacionālajām lēmēju iestādēm, kas ir demokrātiski ievēlētas un demokrātiski atbildīgas savās valstīs. Jautājums par nacionālu loptieju ir eh, augstu prioritāšu sarakstā, un visbeidzot tā ir konkurētspēja Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības valstis ar nedaudz izņēmumiem zaudē savas tirgus daļas pasaules ekonomikā, un tas ir nopietnas signāls tam, ka ir vērojami nopietni trūkumi mūsu ekonomikās. Kopumā tie ir jautājumi, kurus es gribēju piedāvāt šai sākotnēji diskusijai, un tagad cerīgi raugos uz komentāriem un ieteikumiem no kolēģiem. Paldies! Thank you! Paldies! Referentam turpina priekšsēdētājs, un tagad pirmais ēna referents no eh, sociāla demokrātiem, varbūt tam. Paldies priekšsēdētāji, apsveicu Rozatīkungu par sagatavoto Eh, prezentāciju. Tomēr domāju, ka mums ir jābūt kritiskākiem attiecībā uz to, kā izaugsmes pārskats tiek piedāvāts. Un arī mums ir jābūt ar realistisku pieeju, jāizprot šķelšanās mūsu komitejā un parlamentā par krīzes risināšanas pieeju. Viens veids ir virzīties uz vairāk fiskālas konsolidācijas, un uh, otrs veids ir vairāk ekspansijas politikas. Ir vieni, kuri ir piekritēji pirmajai pieejai, tas ir vairākums, un uh, mazākums piekrīt otrajai. Mums ir jāpieņem šī šķir, šķirtne un arī jāapzinās, ka mēs visi nesam tehnokrāti. Cilvēki sagaida no mums politisku reakciju, kur, jā, kurai būtu jāatspoguļo fakts, ko atspoguļo pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Manuprāt, mūsu reakcijā uz izaugsmes pārskatu ir šī valdošā neapmierinātība jāatspoguļo. Ir jāatspoguļo fakti, kuriem mēs piekrītam konkrēti, kā ekonomiska izaugsme ir tuva sliktai, piekrītam, ka bezdarbs ir pārāk augsts, mēs piekrītam, ka investīcija līmenis gan valsts, gan privāto ir zems, bet mums ir jāvienojas par to, kā interpretēt notiekošo. Un šajā sakarā man būtu dažas piezīmes. Pirmkārt, Eirozonu uzlūkojot ilgtermiņa perspektīvā ir jākonstatē, ka tā ir suboptimāla, jeb nepietiekami laba zona. Šeit ir vērojami politiski procesi, ar kuriem mēs mēģinām kompensēt trūkumus. Ekonomiskās diverģences pēdējo gadu laikās ir pieaugušas, neraugoties uz kompensāciju mehānismiem. Arī tas ir, tam ir jāpiekrīt. Un domāju, ka no šī aspekta ir jāinterpretē un jāskata dokuments no, nu, mums ir jādomā par to, kā pieņemt šo politisko kompensācijas procesu. Kas tad ir, kāda ir bijusi lielākā attīstība? To, tā ir tāpat attīstība, ko piedāvā komisija. Mēs runājam par trim pilāriem, šie trīs pilāri paliks kā Eh, primārs eh, kohēzijas rīksnes, fiskāla konsolidācija. Un to mēs mēģinām virzīt cauri, balstoties uz eh, dažādiem pasākumiem, rezultātu sarakstiem. Un mums ir rīki, instrumenti, mēri, kā kas palīdz mums virzīties uz priekšu. Un Tas rada iespējas, ka mēs kontrolējam situāciju, bet tā nebūtu nav. Un viens iemesls tam, es to gribētu apspriest ar Rozati kungu, ir tas, ka mūsu atsaucas kritēriji ir visai vēsturiski, tieņem IKT, e, lai definētu deficītu. Tā ir no, e, 22 gadus veca realitāte. Un varētu būt iespējams tas, kā instrumenti, pie kuriem mēs strādājam, kas tiek iestrādāti pārskatos, nav pietiekami labi un sniedz mums nepatiesu ainu un norādes, pie kuriem mēs turpinām strādāt, bet tas ir kļūdājums. Piemēram, komisijas prognā, prognozes kopš 2009. gada, skatoties uz šīm prognozēm gadu pēc gada, pēdējā eh, prognoze. Eh, eh, pēdējo trīs, pēdējos trīs gadus tās ir vienādas 1,5% izaugsme. Sāksim ar pirmo, 8. gadā tas bija 1,8 un uh, mīnus 0,4 ir eh, faktiskais rezultāts bija mīnus 0,7. Ja mēs uzskatīsim eh, 13. gada pārskatu, kas arī atkal sākās ar 1,3%, tā, tas gāja pakāpeniski uz leju līdz mīnus 0,4% un realitāte bija atkal mīnus 0,7. Ja mēs skatām pagājušā gada prognozi, sākās ar 1,4, tad slīdēja uz leju, kamēr beidzās ar nu, mīnus 0,8. Domāju, ka ir jāveido pasākumi, kas palīdz izprast notiekošo. Mums ir jā, pašiem kritiski jāpēta savi instrumenti, mēs to nedaram. Katru reizi gadu mēs runājam par fiskālo konsolidāciju. Ir pēc tādas vajadzības, taču jāņem vērā uh, realitāte, kas ir iekšēji devalvācija, devalvācija, kas ir ļoti bīstama politiski, sociāli un ekonomiski tā ir neefektīva. Tā ir patiesā problēma. Tāpēc tad, kad mēs interpretējam lietu attīstību, šeit nav runa tikai par tehnokrātisku izvērtējumu, tam ir jābūt arī politiskam, ko šie šādi iekšējā devalvācija nozīmē. Eirozona atrodas tādā situācijā, kas grauj savu sociālo molēdi, lai kļūtu konkurētspējīga. Ir Eh, pastāv risks iekrist, eh, iekrist slazdā ar sociālā modeļa graušanu. Daži teiks, ka mēs esam uz pareizā ceļa, taču, ja mēs skatām eh, pēdējo trīs gadu politikas, kā ekonomika attīstās, mēs visu laiku dzirdām, ka tā uh, uh, ekonomika sāks virzīties. Atcerēsimies Galileo, kurš saprata, ka nevis zeme kustas ap sauli, bet eh, nevis sauli kustas ap zemi, bet zeme griežas ap sauli. Viņš teica, eh, tomēr viņa griežas, un viņam vajadzēja arī pieļaut savu kļūdu. Arī mums ir jāsaprot, ka mēs esam kaut kur kļūdījušies. Paldies! Noecer grupas Sampo Terho. Paldies priekšstādātāji! Kolēģi, ECR ar prieku o, ņem, pieņem zināšanai, ka referents ir ņēmis vērā nopietnākos izaicinājumus, ar kuriem saskars e, e, Eiropas e, ekonomikā. Tieši tāpat kā Rozātīkungs, mēs atzīstam, ka lēnai izaugsmēji ir dažādi iemesli un ir jāveido daudzpusīga pieeja. Par investīcijām runājot, to līmeņa krišanās ir satraucoša, tā eh, mazina Eiropas ekonomisko sniegumu. Investīcija paketes varētu būt labs līdzeklis, lai uzlabotu investīciju līmeni, taču mēs visai piesardzīgi um, e, izvēlamies izrādīt optimismu, ir pārāk spriest, vai tas vainagosies panākumiem vai nē. Tieši tāpat kā referents, mēs uzskatām, ka investīciju trūkums izriet pama, lielā mērā no uzticēšanās līmeņa trūkuma un no zemajām cerībām attiecībos pieprasījumu. Tāpat arī mēs Uzskatām, ka tā ir tikai daļa no problēmas. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc investīcijas nenotiek, ir tāpēc, ka šobrīd ir izdevīgāk investēt ārpus Eiropas Savienības. Mēs atzīstam tam, ka Eiropas Savienība nevar eh, konkurēt globālajā ekonomikā. Tāpat arī ir jāatzīst, ka produktivitāti var celt investējot izglītībā, izpētē un Eiropā ir e, izdevīgās pozīcijās jomā, kur ir nepieciešams e, kvalificēts darba spēks. Taču mūsu konkurenti šajās jomās investē nopietni un tāpēc mums ir jāturpina pielikt pašiem savu pūliņu šajā ziņā tāpat arī jādod iespēja maz kvalificētiem darbiniekiem pastāvēt līdz ar, līdzās ar augstu kvalificētajiem. Liels darba spēka apjoms turpina strādāt jomās, kur nav nepieciešams augsti kvalificēts līmenis un vajadzētu uh, šīs darbietas paturēt. Par struktūrālajām reformām tās ir nepieciešams, un, manuprāt, komisijas eh, un parlamenta ieteikumi ir, eh, ir visai saprātīgi. Mums ir jānovērš tieši šķēršļi, kuri kavē veidot darba vietas Eiropā. Tomēr jānorāda, ka nav pilnībā eh, skaidrs, kāpēc atsevišķas valstis, kuras bijis krīzes apstākļos, spēja atgriezties pie tirgus finansējuma struktūrālu reformu dēļ, pat ja tās bija nopietnu lomu galvenais iemesls visdrīzāk bija ECB veiktās darbības. Kopumā mūsuprāt šis projekts sniedz labu pamatu gala ziņojumu sagatavošanai. It īpaši mēs esam gandarīti par reālo skatījumu uz ekonomiskiem jautājumiem, un ar nelielām korekcijām tas varētu būt lielisks ziņojums. Pat, bet paturēsim prātā, ka mēs dalību valstīm dodam ieteikumus un nevis rīkojumus. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Torvald kungs no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušo reizi es pateicu kaut ko muļķīgu, kad es sāku runāt Eh, sakot, ka šai dienai tas ir viss. Nē, šai dienai tas nav viss. Iesākumā es gribu pateikties eh, Rozātī kungā par sagatavoto ziņojumu. Domāju, ka tas ir līdzsvarots un pieturas eh, tai pašai loģikai kā iepriekšējie ziņojumi, un tas mums nav problemātiski. Bet problemātiski mums ir tas, ka laiks skrien ātrāk nekā mēs domājam, un kopš ziņojuma sagatavošanas ir divas lietas notikušas. Viena ir Grieķija un otra ir naftas cenas. Un mēs nezinām, kā šie abi faktori, kāda to ietekme būs vēlāk. Neviens šobrīd nezina, kas eh, notiks līdz mūsu balsojumam martā. Eh, ziņojumā kā jau sacīja referents un deputāts Sants, mums ir e, trīs pilāri, mums ir investīciju, e, plaisa, struktūrālās reformas un konsolidācija, bet ir vēl ceturtais pilārs, nevisai stabils tomēr. E, Keins to sauca par. Uh, In ways we usually. Par garu Eh, garu, ko, mm, kas ir netverams, un pat, ja mēs gribētu, kā Sānca kungs um, norādīja, vei, dabūt precīzi skaitļus, tad pēkšņi šis gars izskrien no pudeles un. Un mēs vairs nevaram saprast, vai mēs kust virzāmies, vai mēs sasingstam. Bet e, ir jādomā par dalību valstu iespēju izmantot komisijas plānu, veidot kaut ko, ko var pēc tam pārveidot reālās investīcijās, bet no otras puses raugoties, kas notiks nacionālajā līmenī, vai pastāv risks, ka dalība valstis eh, ar gandarījumu uzlūkos eh, aizdevumus un investīciju plānu darbībā un pēc tam meklēs iespējas, kā eh, izmantot šos apiešanas ceļus, ko piedāvā investīcija plāns patēriņiem. Tas mūs novestu pie situācijas, kad mēs esam spēlē ar nulles rezultātu un nekādu lielu palīdzību mums nedotu. Un tad, kad mēs runājam par struktūrām, mums, e, mēs, protams, skaisti runāt un e, par MVU un e, liekas, ka katru reizi mēs par tām tiem ļoti domājam, bet tas neatbilst visai patiesībai. Tad, kad mēs runājam par investīciju plāniem, par to, kā MVU varētu saņemt šīs investīcijas, mēs nonākam asimetriskā situācijā. Šīs daļas iedarbosies, es īsti nevaru pateikt. Tālāk runājot par ieteikumiem un skaitļiem, tie nav visai uh, iedrošinoši. Mums ir varbūt uh, jāuzrunā šie gari un vai jāziedo viņiem, lai tie pret mums nākotnē izturas uh, labi. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Diegas kungs no Goe grupas. Paldies, priekšsādātāji, sveicināt visi. Šeit mēs saskaramies ar situāciju, kurā dzīstam e, esošo nedrošību, ārplaisu investīcijas, kas ietekmē e, plātjoslu transporta enerģiju, tāpat ir zema rūpnieciskā bāze, bezdarbs, kas skar 25 miljonus cilvēku, un tāpēc ir jādomā par enerģētiskiem pasākumiem. Šis eh, pas, investīcija plāns ir nepietiekams, tas ir vairāk retorisks pasākums un eh, balstīts uz finanšu schēmošanu bez jebkāda teorētiska atbalsta un empīriska pamata empīriskais pamats eh, pat varētu uzskatīt, tikt uzskatīts par eh, negatīvu, ja mēs ņemam vērā iepriekšējo mandātu neveiksmes. Eh, Struktūrālu formu turpināšana pārstāv šo pašu stingrās taupības politiku, kas apdraud uh, ekonomikas izaugsmi. Lai pa, paskaidrot cīkāk, kas notiek eh, Portugālē, parāds, kurš eh, sākotnēji tika balstīts uz eh, to masveidu aizdevumu, kas Portugālē bija jāizmanto, lai rekapitalizētu bankas, tiek atmazgāts uz, atmaksāts uz pusi, un kas tad ir patiesie iemesli, kas kavē mums atsākt izaugsmē Eiropas Savienībā? Mēs nevaram piekrist vienkāršajai un iluzorajai domai, ka ja e, tiek mainīts klimats un ja pieaug uzticēšanās, tad ar to būs pietiekami. Mēs tam nevaram piekrist, kā at, galvenokārt ir jākoriģē E, darba algas un jāsamazina tās, lai uzlabotu konkurētspēju. Vācijā šobrīd ir 7 miljoni strādājošo, kas mēnesī pelna 400 eiro. Nedomāju, ka tas ir visai labs rādītājs. Vai būtu autentiskas izaugsmes politikas ar reālu elastīgumu, kas dotu iespēju dalībvalstīm valstīm Eh, palielināt investīcijas un varētu palīdzēt atvesaļot ekonomiku. Mēs meklējam reālu investīciju plānu ar reāliem pasākumiem un nevis fiktīviem, kas dotu iespēju palielināt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju. Mēs vēlamies ECB eh, e eh, lomas Eh, pārskatīšanu, lai šī institūcija kalpot izaugsmai un nodarbinātībai un ne tikai finanšu kapitālam. Diemžēl tāda tendence nav vērojama un tāpēc mēs turpinām būt pesimistiski, baidoties, ka situācija var turpināties vai pat pasliktināties. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk, kur tas un kungs. Paldies, priekšsādātāji. Gribu pirmkārtām teikt paldies referentam par paveikto darbu. Nu, man jāsaka, mana grupa jāsaka jūt līdzi tam, kas tika teikts sākotnējos, teiks, sākotnējos ievadvārdos. Diemžēl, nu, ceru, ka dialogā pēc diskusijām tas atrisināsies, mums izdosies pietuvināties arī pārējā, pārējās lietās vienam otru pozīcijai. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referenta par to, ka viņš pamatot norādīja, ka mums ir jāizvērtē šīs negatīvās ekonomikas projekcijas, prognozes Eiropas Savienībai un Eirozonai, bet diemžēl tekstā, un te es runāju par 8. A apsvērumu, tiek runāts par pozitīvām prognozēm, ka lūk, pastāv iespēja 15. gadā atgūties un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir visai optimistiski, nepamatot optimistiski 2014. gadā, kā redzējām, izaugsme bija tāda, teikt, ka viss tāda plaši bāzēta, bet mēs vispār nepiedzīvojām izaugsmu šeit. Nu, atgādināšu, piemēram, ka Itālija joprojām piedzīvo daun lejupslīdi. Tāpēc, es domāju, šie teksti un šī nostāja jāmaina, tā, viņam jābūt realistiskākam, pietuvinātākam reālai situācijai. Mēs um, arī gaidām komisijas izaugsmes ziņojumu, bet domāju, ka mums daudz kritiskāk jāizturas pret to, kas mums liks priekšā, jo šie trīs pīlāri, uz ko balstīts um, ehm, gadējās izaugsmes ziņojums, nav savā starpā izlīdzsvarot. No vienas puses fiskālās konsolida, konsolidācijas jomā ļoti spēcīga politika, struktūra reforma jomā spēcīga politika, bet eh, šīs trīs pīlāru vājākā daļa ir investīcijas. Jo, protams, ka Junkera kungu priekšā liktais plāns, un mēs to visu domāju ļoti apzinam, nav tik ambicios, kā mēs būtu vēlējušies. Nu, tas tā maigiem vārdiem runājot. Citiem variem sakot, domāju, ka mums arī ziņojumā jāizsakās daudz kritiskāk par to, kā šie trīs pīlāri ir izlīdzsvarot, jeb gluži otrādi nav izlīdzsvarot. Ja runājam par struktūra reformām, manuprāt, ir spēcīga vajadzība izvērtēt negatīvo ietekmi, ko devušas šīs struktūra reformas dalībvalstīs. Un te es īpaši e, gribu teikt, ka ziņojumā nav teikts ne vārda par nabadzību, kas ir arvien pieaugusi tādās valstīs kā Grieķija, darba tirgus, e, nedrošības vairošanās reformu rezultātā ir bijusi negatīva ietekme šīm reformām, un tā ir arī apstādinājusi izaugsmu. Tas, es domāju, ziņojumā ir arī jāuzrāda. Un visbeidzot, tekstā veidot saiknes starp struktūra reformām ar to, ka dalībvalsts līdz ar to varēja laist klajā obligācijas ar zemākām procentu likmēm. Mēs uzskatām, ka šāda saikne nepastāv. ECB uz to ir norādījusi. Drīzāk ECB darbība bija procentu likmju pazemināšanās cēlons, bet nevis šīs struktūra reformas, kas palielinājušas it kā pieprasījumu. Nē, par 13. punktu runājot par izvarīšanos nodokļiem un tā tālāk. Šeit arī jūs varat gaidīt referentu kungs no mūsu grupas ieguldījumu. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu teikt šeit gan neko vairāk, it īpaši, ja redzam, kas notika ar Luksemburgas e, informācijas noplūdu skandālu. Par šo punktu arī stingrāk jāizsakās par 16. punktu tirgus, e, darba tirgus jautājumu Mums nepatīk, ka šeit arī tiek pieminēts kaut kāds līdzsvars ar migrāciju. Es gan nezinu, kāds ir bijis nodoms sagatavojot šo paragrāfu, bet norādot, ka pārliecīga imigrācija darba tirgu rada problēmu izaugsmēm, ir kaut kas tāds, ko parlaments nedrīkst teikt. Un arī šajā gadījumā no mūsu grupas nāks grozījumi. Visbeidzot, divi tādi īsi komentāri pirmam kādam par elastīgumu. Uh, Mēs nākamnedēļ gaidām paziņojumu no komisijas par elastīgumu. Cerēsim, ka tas palīdzēs mūsu debatēs. Un e, no referenta gaidu ierosinājumu, ka elastība ir jāpiemēro. Mana grupa to vērtē atzi, atzinīgi, bet tad jāmaina 20. punkts, jau kur savukārt tiek runāts par striktu fiskālu noteikumu piemērošanu. Es domāju, šeit jāmeklē cits formulējums. Jo mēs, kā arī referents teica, šādu striktu noteikumu piemērošana ir novērus, novedus pie negatīvām sakām. Visbeidzot, divas lietas, ko vēlamies iekļaut ziņojumā. Pirmām kārtām demokrātijas aspekts pusgada kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, kā iekļaut sociāli, sociālos partners šai kopējai ekonomikas politika izstrādē un visbeidzot vīdes aizsardzības aspekti arī tie būtu kaut kādā veidā šais priekšlikumos jāatspoguļo. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk vajadzāšu FDD grupai izteikties lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Lai arī nesmu ēnu referents pie šī jautājuma, tomēr gribu nākt klajā ar pāris piezīmēm savas grupas vārdā. Pirmām kārtām paldies referentam. Bet jāsaka, ziņojums saturs tomēr mūs pilnībā neapmierina. Jo, manuprāt, ziņojums liecina par to, ka mēs joprojām nesaskatām skaidrām acīm problēmu. Un šādi virzoties uz priekšu, mēs nonāksim tikai pie ekonomiskas stagnācijas. Un mūsu pilsoņu dzīve tāpat jau ir gan grūta. Ieskatāmies arī uz makroekonomisko situāciju. Šie trīs pilāri ļoti labi atspoguļo Eiropas politikas kļūmes. Mēs joprojām runājam par to, ka jāatsāk investīcija plūsma, bet neredzam šīs investīcijas. Un Junker plāns pilnībā, ne mazākā mērā neatbilst mūsu cerībām netiek tikai faktiski parādīt kaut kāda cerība uz nezinu kādu mistisku multiplicējošu faktoru, bet struktūra reformas tiek paturētas spēkā. Mēs jau dzirdējām uzkla pirmās uzklausīšanas laikā. Viņš jau teica, ka jā, tas vidējā tā ilgā termiņā nes rezultāts, bet īstermiņā tie šie pasākumi var būt arī pretproduktīvi, tieši tā kā to redzējām Itālijā. Tie var novest pie ļoti sarežģītas un riskantas situācijas darba tirgu, pie jauniešu bezdarbu, kā mēs jau redzējām. Jauniešu bezdarbs ir 43,9% mūsu valstī. Tas tiešām ir briesmīgi, un turklāt arī darba vietas, kas pastāv, nav drošas, nav stabilas. Un daudzas no pašai stabilajām darba vietām kļūst nedrošas. patēriņš mazināsies, līdz ar to samazināsies pieprasījums un struktūra reforma tālākā ietekme patiešām būs negatīva, tieši tā kā to esam pieredzējuši līdz šim. Nebūtu godīgi teikt, ka struktūra reformas palīdz eh, finansēt valsti un īsteno izaugsmu. Tā nav. Vienīgais pozitīvais, ko esam redzējuši, ir nācis, ka rezultāts Eiropas centrālās bankas politikai Eiropa nav to izdarījis, joprojām ekonomika stagnē. Un tas tāpēc, ka īstenojam dažādas tādas politikas, kas ir pretrunā pozitīvajām politikām, ko, piemēram, īsteno ASV, Ķīna, Japāna šobrīd cenšas tādas realizēt viņi arī gūst diezgan apmierinošs rezultāts, katrā ziņā labāks nekā mums šeit Eiropā. Mēs joprojām runājam par valstu parādiem šeit. Tas nav pareizi. Ja skatāmies uz 2008. gada datiem, tieši tā kā Portugāles kolēģis pareizi norādīja, tad visas Eiropas valstis sastāpās ar krīzi un vispirmām kārtām tie bija valstu parādi pret IKP 80-60% šis rādījums 40 īrijai. Tātad valstu parādi jau nebija tā lielākā problēma. Šīs valstis faktiski ir pat palielinājušas valstu parādus. lai atbalstītu brūkošo finanšu sistēmu. Un ja mēs neņemsim vērā to faktu, ka mums ir jāmaina eh, virziens, kurā ejam, un tas jāatspūļ arī šai ziņojumā, tad neko nepaveiksim. Mums ir jā, jānorāda tām politikām, kas nav funkcionējušas, citādi nevarēsim nodrošināt ekonomikas atgūšanos Eiropā. Paldies, priekšādātājs turpina, un tagad es sanāksmi pārtraukšu, tie tā, tieši tā kā es teicu sanāksmes sākumā, tā lai mēs varam doties, pievienoties kolēģiem piemiņas brīdī. Tas būs Simonas uh, eh, Vaisas um, laukumā, tātad parlamentu priekšā būs piemiņas minūte at, par godu bojāgājušiem Parīzē. Tūlīt pēc tam mums tur debats turpināsies un pieteikušies jau ir seši runātāji. So. Kolēģis. Un tātad, godātie kolēģi, domāju, ka mēs varam atsākt darbu. Referents ir klāt. Tūlīt pat došu vārdu pirmajam runātājam, un tas ir Hokmarka kungs, lūdzu. Paldies. Divas minūtes. Bet pirms tam es gribētu tikai jums atvainoties, ka es šodien pārtraucu priekšādātāju pusvārdā burtiski Trīs lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas. Pirmām kārtām, kad skatāmies uz izaugsmas apskatu, tad kļūst acīm redzam, ka fiskālā konsolidācija eh, neveicina iz... neiet pretrunā izaugsmai. Un tur, kur ir bijis pārliecīgi tēriņi un pieauguši deficīti, tur redzam, ka tas ir eh, galvenais, kas noved pie taupības pasākumiem. Uh, un tādējādā veidā tiek apdraudēts investīcijas. Otram kārtām arī konkurences, konkurence ir ļoti svarīga sociāla modelim, šie jautājumi neiet pretrunā, un par investīcijām runājot, es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka ir vajadzīgs vispārīgs investīciju plāns. Neaizmirsīsim ka investīcijas, komerciālas investīcijas ir jāpatur komerciālā statusā, tā lai tās arī tad veicinātu komerciju. Es domāju, kopumā ziņojums ir ļoti labs, bet tomēr mums vajadzētu vēl vairāk uzsvērt to, ka nepieciešams atvērt uzņēmē darbības vidi, lai investīcijas būtu daudz pievilcīgākas. Investīciju plāns nekļūs par realitāti, ja netiks nodrošināti vispārējie priekšnosacījumi investīciju attīstībai. Realtātē jau netrūkst kap, kapitāla bet trūkst um, pievilcības šai iespējai investēt, un tas mums ir jāmaina ar struktūra reformām, ar to, ka pārliecināmies, ka ir atbilstīgs uzņēmē darbības klimats. Mums turklāt jārada droša banku struktūra, Eiropas veids, kā finansēt investīciju. Tam ir jābūt, stab, tā jābūt stabilai sistēmai un jāspēj finansēt investīcijas, kas mums vajadzīgas. Un tas savukārt ir lielā mērā sasaistīts ar to, kā regulēsim bankas nākotnē. Es domāju, ka būs, ja padarīsim situāciju tādu, ka mums ir vēl grūtāk gūt līdzekļus aizņēmumos no bankas, tad uh, investīcijas tikai mazināsies un mēs nevarēsim nodrošināt atbilstīgu klimatu. Paldies. Thank you. Danuta Hubner. Tālāk Danuta Hubner. Paldies priekšādētāji. Divas lietas man sakāmas. Viena ir saistīta ar to, ka, ja aplūkojam Eiropas centrālās bankas teikto un skatāmies uz faktoriem, kas veidos izaugsmas kapacitāti ilgtermiņā, tad skaidri un gaiši redzam, ka šobrīd ir vajadzīgas spēcības politikas un rīcības, kas samazinātu risku ilgtermiņa e, izaugsmi, izaugsmi nepātrināt tempus. Tā ir jāpāks, jāpalielina temps. Un es domāju, ka politikas rekomendācijas, kas iz, izstrādātas ar Eiropas pusgadu procedūru, ir svarīgas. Te ir jābūt gan cikliskām, gan ilgtermiņa problēmu risinājumiem. Cikliskiem pasākumiem un pagaidu pasākumiem tur jāietilpst jo ir arī zināms politisks spiediens. Bet nedrīkstam ar tiem atbalstīt, apdraudēt ilgtermiņa kapacitāti izaugsmai. Jādomā par resursu sadalījumu, tīpaši šai pašreizējā vidē, kur ir Junker plāns. Nu, būs kaut kāda virkne tādu lēmumu, kas tiks pieņemti, um, nu, ņem paš, pašiem savā uh, savus apsvērumus liekot lietā, un tāpēc e, līdzekļi jāizvieto pēc pēc labāk. Un otrs komentārs par darba tirgu. Uzskatu, ka darba tirgus būs tas atslēgvārds panākumiem, arī citiem centieniem. Mēs zinām, ka past, šobrīd pastāv Eiropā darba tirgu milzīgi trūkumi. Nacionālā līmenī tāpat kā kopējā līmenī ļoti zems nodarbinātības līmenis, pat zemāks vēl kā pirms krīzes. Un te nu mums ir jāsaka skaidri un gaiši, es atvainojos, Olšmits gan nav klāt, un man zināmā mērā ir jāsaka, tad tas viņa vietā pastāv milzīgs potenciāls, eh, piemēram, tieši sieviešu nodarbinātības jomā. Un domāju, arī šis jautājums un potenciāls, ko piedāvā sievietes nodarbinātības tirgumu, ir jāizmanto atsevišķās valstīs, piemēram, Ziemeļvalstīs, par to tiek jau šobrīd dobāts, un otrām kārtām eh, nodarbinā, nodarbināt spēja, jeb spēja strādāt. Mums ir jāpārliecinās, ka tie cilvēki, kas ir ārpus darba tirgu, var tajā atgriezties, vai kas nekad nav nodarbināti bijuši, viņi tomēr spēja būt gatavi jauniem darbiem, jauniem sektoriem, jaunām tehnoloģijām tā tālāk. Tātad ir vajadzīgi īpaši centieni apmācībai jāuzlabo viņa nodarbinātības spēja privātajā sektorā, jo citādi šie cilvēki sastapsies ar ļoti lielām problēmām un līdz ar to ar problēmām sastapsies, sastapsies arī viss darba tirgus. Paldies priekšādātāji. Paldies. Marijas Hais, paldies. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies referentam par darbu pie šī ziņojuma pārsīs piezīmju. Otrajā decembrī priekšādātāji pie mums viesojās trīs komisāri - Taisena, Dombrovskis un Moskavici, un viņi nāca klāt ar tādiem ļoti drosmīgiem vērtējumiem un prognozēm. Viņi sacīja, ka 2015. gadā visas ES dalība valstis piedzīvos izaugsmi, un viņi teica, ka lūk, tā ir tā būs pirmā reize kopš krīzes aizsākšanās. Nu, ja tas tā būs, un es tiešām ceru, ka tā arī būs, tad tādā gadījumā tas, ļoti, tas būs ļoti būtisks panākums šīs krīzes kontekstā, ka mēs esam izgājuši cauri kopš Lehman Brothers sabrukšanas e, krīzes aizsākumā. Otrām kārtām gribu teikt, ka nedrīkstam par zemu vērtēt to milzīgo stimulējošo potenciālu, kā jau referents arī norāda, kas e, pie, piemīt e, naftas cenu kritumam. Uh, Tas pagājušā gadā netika iekļauts kopējā vienādojumā, bet tas ir faktors, kas jāņem vērā šogad. Tas būs būtisks stimuls arī iekšzemes ekonomikai Eiropā. Tas ir nenoliedzams fakts, ka tās valstis, kas ir izgājušas cauri šiem milzīgiem šokiem, tā kā mana valsts, ir ar potenciālu strauji atgriezties eh, pie izaugsmas, ja pārliecināsimies, ka struktūra reforma programma tiek īstenota un tiek arī mm, atbilstīgi piemērota. Nav nekāds pārsteigums, ka īrijas izaugsmas līkme ir lielākā šobrīd Eirozonas valstu eh, starpā kopumā, ņemot vairāk, ka, tā, protams, bija lielākā korekcija, kas tika veikta pēdējo gadu laikā. Uh, Un tas nav saistīts tikai vienīgi ar ECB polikām. Tur bija arī darba tirgu stratēģija, pielāgošana, konkurēt spējas, uzlabošana darba tirgu un tā tālāk. Un priekšādātāji gribu teikt, lūk, 90% no izaugsmas, kas tiek gaidīt, nākamajā gadā nenāks no Eiropas. Nē, tas ir fakts, kas mums ir jāņem vērā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka mums ir atbilstīgi struktūra reformas ne tikai pensiju sistēmā vai nodarbinātības tiesību aktos, bet visā ekonomikā. Un noslēgumā gribu teikt, lūk, šīs nav tikai vienīgi debatas, kā Homer kungs teica, starp tiem, kas vēlas samazināt deficītu no vienas puses un tie, kas vēlas valsts investīcijas no otras. Mums ir vajadzīgi abi šie elementi. Mums ir vajadzīgs atbilstīgs valsts finansējuma uh, punkts, bet tāpat laikā arī atbalsts no privātā sektora, lai aizpildītu to plaisu, kas radusies pēdējo gadu gaidā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk nākamais paustājums. Priekšsēdētāj, paldies! Gribu teikt paldies referentam par sagatavoto ziņojumu. Redzam, ka ir tāda kā um, paradigmu maiņa, ko vērtēju atzinīgi. Es patiešām ticu, ka mums ir vajadzīga šī uh, abu elementu sadarbība, efektīvas struktūra reformas un, nu, teiksim tā, fiskālā, fiskālā konsolidācija no otras puses. Uzsvars ar vien vairāk jāliek uz investīcijām, to vērtējam atzinīgi. Man vienmēr ir licies ļoti dīvaini, ka var īstenot soci... fiskālo konsolidāciju, uh, jo nevēlamies no uzlikt slogu uz nākotnes paudzes pleciem, bet tāpat laikā investīcijas valsts sektorā tiek samazinātas. Nu, piemēram, tādās jomās kā izpēta un izstrā un attīstība vai izglītība, mums ir jāpiedāvā zināmas nākotnes perspektīvas arī mūsu pilsoņiem. Un nu, tāpat laikā es joprojām esmu ļoti nobažījies par situāciju ar ekonomiku Eiropā. Jā, atsevišķas valsts varbūt atgriezīsies pie izaugsmas, bet mēs zinām, ka šī izaugsma nav stabila un ļoti vāja. Tā ir ļoti vāja. Lielākoties Eiropā problēma ir tāda, ka mums ir tāda sistēma, ka vēlamies pievērsties kaut kādam zelta standartam. Mums ir asimetriska sistēma. Mēs pieprasām izmaiņas no valstīm, kurās ir budžeta deficīts. Pieprasām uh, pieprasām korekcijas eh, no valstīm ar tekošā konta deficītu, bet nepieprasām korekcijas no valstīm, kurām, piemēram, ir tekošā konta pārpalikums, kā, piemēram, manai valstī Nīderlandai. Milzīgs pārpalikums tekošiem kontam. Tas man atgādina šo um, zelta vidusceļu, bet zelta standarta, bet tas nav atbilstīgi. 36. gadā šis princips pirmoreiz tika piemērots, bet atcerēsimies, pie kā tas noveda. Ja mēs vēlamies politiku un politikas koordinācijas procesu, tad tas nedrīkst notikt asimetriski. To gribu uzsvērt. Un arī gribu teikt referentam, ka nepietiek ar to, ka mēs aicinām dalību valstis uz sadarbību. Nē, ir jābūt reālām, koordinētām politikām. Otrs, ko gribu teikt, un tas atspoguļos arī šai ziņojumā, Mums ir neitrāla pieeja budžetam. Es kā ekonomists saku, ka ir ļoti grūti ticēt tam, ka mums ir šāda neitrāla pieeja. Daudzās valstīs mēs redzam, ka bezdarbs ir ļoti augstā līmenī, un tas nozīmē, ka netiek izmantot ražotspēja, darba spēja, kas šajās valstīs ir, un tāpēc neitrāla budžeta nostāja, ja ņemam vērā, cik daudz cilvēku ir ārpus darba tirgus, kas ir bez darba vai netiek pietiekami nodarbināti, nav iespējama. Un tālāk jādomā arī par šo mm, kopējo budžetu nostājums ir vajadzīga Eiropas politika, un es baidos, ka tie analītiskie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, nav pietiekami atbilstīgi, lai mēs nonāktu pie labas politikas, bet tā savukārt ir svarīga nākotnes izaugsmē. Paldies, saka priekšādātājs Pervanš Bēres. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Domāju, ka daudz no viņa ziņojuma mums dod pamatu strādāt kopā. Esmu par to gandarītam. Garām ejot, gribu pieminēt dažus jautājumus un punktus, uz kuriem mēs varētu veidot kopīgos pieejas jo tā kā šeit ir un par trim pamat pilāriem, kas ir identificēti, lai atbalstītu investīcijas, struktūrālāk struktūrālās reformas un budžeta atveseļošana. To mēs varam atbalstīt. Bet e, pēc tam, kad tas ir pateikts, mēs pārāk pavirzījušies uz priekšu nesam, un visi šie gada pārskati ir e, tīri akadēmiski un neizpaužās realitātē nekādas nesniedzot Eiropas perspektīvu. Tā, eh, perspektīvu. Un tas, um, no tā mēs tiešām visvairāk, jo pēc Katreiz pēc šāda pārskata būtu jāsako tam, kas īsti notiek Eiropas ekonomikā. Taču tad, kad mēs skatāmies ilgākā termiņā Eiropas pusgada ietvaros, tad mēs zaudējam šo visaptverošo pieeju Eiropas ekonomikai. Un manas bažas attiecībā uz jauno gadu e, ir balstīts uz to, ka šos trūkumus pa, vēl padziļina. E, jaunais jēdziens angliski neutral fiscal stands jeb neitrāla fiskāla nostāja. Ko tas īsti nozīmē? E, Mēs eh, runājam par neitrālu fiskālu nostāju un investīciju plānu. Ja ir šīs investīcija plāns, tad nozīmē, ka kaut kas ar šo fiskālu stands jeb budžeta nostāju, ka eh, ar to kaut kas nav kārtībā. Es domāju, ka šī problēma ir jārisina tālāk par struktūru reformām. Referentam ir pilnīga taisnība. Vai tas būtu īrijā, vai Grieķijā, vai Francijā, vai Vācijā? Nekas nevainagosies eh, panākumiem, ja to uzspiedīs Brisele, Trojka vai kaut jebkas cits no ārpuses. Vienīgās struktūrālās reformas ir tādas, par kurām cilvēki apzinās, ka tādas ir jāiepiemēro. Ja Un no šejienes izriet jautājums, kā mēs organizēsim ekonomikas debatēs, lai šī gan dalībvalsts, gan Eiropas Savienības darba kārtība tiktu piemērot. Un vēl, tā kā esmu jau pārsniegusi savu laiku, gribu norādīt e, to, ka rādītāji, kuri varētu palīdzēt nodrošināt labāku redzamību, e, starp tiem ir jāiekļauj arī karbo rādītāji, jo tas arī ir nozīmīgs eh, rādītājs. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies! Līdz ar to runātāju saraksts ir izsmelts un došu vārdu visiem tādiem noslēgumu vārdiem referentam lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem mēnu referentiem un arī pārējiem kolēģiem, kas iesaistījās diskusijās tiešām ļoti augstu vērtēju viņu komentārus un teikto. Nu, protams, nevaru tagad reaģēt un komentēt visu teikto, visu konkrētu, bet izteikšu divas vispārīgas piezīmes. Pirmām kārtām atsevišķi eh, reakcija no dažiem kolēģiem, manuprāt, iet, nu, ārpus, eh, viņi savā reakcijā runā par lietām, kas ir ārpus šī ziņojuma aptvēruma nu, piemēram, izvērtējums par visu ekonomikas sistēmu Eiropas Savienībā vai, un, protams, šīs ļoti interesantās debatas, kas varētu aizsākties arī par to, vai eirozona ir tāda optimāla valūtas zona vai nē. Bet tas, manuprāt, iet ārpus šī ziņojuma aptvērumu, tas neatiec vairs uz zigadējo izaugsmas ziņojumu un nedz arī uz šo ziņojumu. Turklāt tiek šobrīd gatavots arī ziņojums par ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Un varbūt, ka tā būs tad tā labākā vieta, kur varam apspriest tāds vispārīgāk rakstur jautājums, piemēram, par eiro kopējo struktūru un atsevišķām komponentēm fiskālās disciplīnas mehānismā un tā tālāk. Uh, Otrs vispārīgais komentārs, kas man eh, jums jāsaka, ir šāds. Daudz, kas tika teikts par Eiropas investīciju plānu. Un es pilnībā piekrītu tiem, kas saka, ka mēs joprojām nezinām īpaši daudz par šo plānu, ņemot vērā, ka ir trūcis konkrētas informācijas, tāpēc arī diskusijas nevar būt īpaši pamatotas, nezinām, cik efektīvs šis instruments būs, bet es tiešām ceru, ka esam visi vienas prāts par to, ka šāds instruments tomēr ir vajadzīgs un varbūt vajadzīgs ir pat vēl vairāk līdzekļu šim instrumentam. Ne, tas fakts, ka tas te runājam tikai par 315 miljārdiem, nu tas jau nav tāpēc, ka mums trūkst ambīcija, bet gan tāpēc, ka trūkst pavisam reāli finansējuma iespēja šobrīd. Līdz ar to es domāju, Mums varbūt ir jābūt tādiem mazliet pacietīgākiem. Pagaidīsim vispirms no komisijas regulas priekšlikums. Tas būs nākamās nedēļas sākumā. Un tad lūk, komisijās klajā ar vēl vienu dokumentu, runās par elastības aptvērumu, stabilitātes un izaugsmas pakotnē. Nu, un tad mums būs vairāk informācijas vielu pārdomām. Un tad mūsu darba tālākā posmā pie šī ziņojuma mēs varēsim izmantot šo papildus informāciju un to iekļaut arī šeit. Tāpēc noslēgumā gribu teikt, ka ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar tālāk ar ānu referentiem. Paldies kolēģiem par visu, ko jūs teicāt, un strādāsim pie šī ziņojuma turpmākās nedēļas. Un cerams, cerams, mums izdosies nākt klajā ar tādu ziņojumu, kas patiešām piedāvās tādu pamatīgu ieguldījumu komisijas darbā un nigadējās izaugsmas ziņojumā un e, palīdzēs ar mūsu rekomendācijām tikt Eiropai pār tām problēmām, ko tā sastopas šobrīd. Paldies referentam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. februārs. Grozījumu apsvēršana 23. februārī. 23. vai 24. februārī un gala balsojums plenārsēdē visdrīzāk marta pirmajā plenārsēdē. Tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un te mums ir ziņojuma projekta izskatīšana par indeksiem, ko izmanto kā etalons finanšu instrumentos un līgumos. Mēs esam mazliet jau aizkavējušies. Došu vārdu referentai Korai van Novenhoicinai. Paldies priekšādātāji. Iesākumā gribētu vēlēt jums un visiem kolēģiem daudz laimes jaunā gadā, lai tas jums ir veselīgs un ražīgs un ar nepacietību gaidu iespēju ar jums strādāt plecu pie pleca 2015. gadā. Par šo ziņojumu runājot, mans ziņojums tika publicēts decembra sākumā, jums visiem bija ko palasīties pa brīvdienām, un, protams, labprāt gribu dzirdēt, kas jums sakāms par šo ziņojumu. Gribu izmantot šīs diskusijas šodien, lai izklāstītu jums tās izvēles, ko esmu izdarījis, gatavojot ziņojumu attiecībā uz būtiskākiem jautājumiem. Pirmām kārtām par proporcionalitāti Iesākumā ja gribētu apspriest jautājumu par proporcionalitāti. Šai ziņojumā es izvēlējos makro piesardzības pieeju, finanšu sistēmas stabilitāte un reāla ekonomikas stabilitāte, protams, ir ļoti sasaistīta ar proporcionātu, bet stabilitātes pamatā ir uzticēšanās. Uzticēšanās un ticība šiem indeksiem un arī tam, ka jābūt pieejamiem ļoti daudziem un dažādiem indeksiem. Uh, tajā brīdī, kad uzliekam papildus prasības administratoriem, nedrīkstam, aizmi, nedrīkstam atcerēties tikai un vienīgi par to, ka mums jādomā par e, to, lai indeks netiktu, ar tiem netiktu manipulēts, bet arī tas, ka tas varētu radīt papildus slogu gan administratoriem, gan indeksu izmantojumiem. Šādas papildu izmaksas var būt ierobežojušas savā darbībā un var ierobežot arī šo indeksu jeb etalonu parādīšanos. Un tāpēc e, vēlamies e, darīt ko vairāk nekā tikai ierosina komisija. Vēlamies pārliecināties e, un saprotam, protams, ka ja ar indeksiem tiek manipulēts, tad tādā gadījumā ietekme var būt negatīva. Tāpēc šādiem svarīgiem indeksiem ir vajadzīgs zināms valstisks regulējums lielākā daļa indeksu, kas nav savukārt izšķirīgi svarīgi finanšu stabilitātei, mums būtu jāpiemēro cita veida regulējums. Nedrīkst tas būt tāds saistošs noteikums, gan drīzāk informatīvas pilnvars lietotājiem, un tāpēc ziņojumā ierosinam mandātu, kur administratori, kas pārvalda tādus indeksus, kas nav izšķirīgi svarīgi, nāk klajā ar atbilstības paziņojumiem un deklarācijām. Šāda veida pieeja ir atbilstīgāka tas, kā mēs nošķiram izšķirīgi svarīgus un netik svarīgus indeksus, eh, ir, protams, ļoti svarīgi. Te, nu, te mēs iekļausim sarakstus ar virkni indeksiem, kas saistīti, piemēram, ar eh, precēm un tā tālāk. Par aptvērumu runājot, esmu iekļāvis virkni pasākumus, eh, proporcionalitātei tomēr nevēlos samazināt regulas aptvērumu kopumā, izslēdzot no tā atsevišķas indeksu kategorijas vai nozars manipulācija ir notikusi daudzās un dažādās nozarēs, un arī ar dažādiem indeksiem, kas tiek izmantot kā etaloni, un tāpēc vēlos, lai aptverums tomēr būtu pietiekami plašs. Ja runājam par izšķirīgiem un netik svarīgiem indeksiem, tad būtiskāks proporcionātais process novadīs pie tā, ka būs nošķirtāki šie režīmi, kas tiek piemēroti vieniem un otriem indeksiem. Tas savukārt paredz, ka šīs divas kategorijas uh, E, būs jānosaka daudz skaidrāk. Ir mm, ļoti izšķirīgi definēt to, kas ir izšķirīgs. Un šobrīd šāda izšķir, izšķirīgas definīcijas vēl nav. Tāpēc šai ziņojumā es uzsveru, ka ir svarīgs kvantitatīvais slieksnis, ko ierosina komisija, bet es turklāt piemetinu, ka ir vajadzīgi arī zinām kvalitātes kritērija, ko uzraugu var izmantot, lai identificētu tos indeksus, kas ir kritiski, izšķirīgi svarīgi finanšu sistēmai un kam tāpēc būtu piemērojami juridiski saistoši noteikumi pat tajos gadījumos, kad kvantitatīvais slieksnis netiek pārsniegts. Tas tāpēc, lai pārliecinātos, ka visi tie indeksi, kas ir izšķirīgi svarīgi finanšu sistēmai, tomēr tiktu pārkļaut, pakļaut atbilstīgiem uzraudzības noteikumiem. Par trešām valstīm beidzot runājot. Ņemot vērā, kādi ir režīmi trešās valstīs, mūsu centieniem būtu, jāvērst, būtu jābūt vērstiem uz starptautiskās konkurētspējas veicināšanu Eiropas finanšu sektoram piedāvājot plašu indeksu klāstu izmantošanu Eiropas Savienībā, tos ar arī tādu indeksu izmantošanai, kas tiek sagatavoti ārpus Eiropas Savienības, vienlaicīgi tāpat laikā nodrošinot vienādas spēles noteikums. Komisijas priekšlikums par šo punktu, manuprāt, bija nepietiekams, un tā rezultātā virkne indeksu būtu, piemēram, padarīt par neizmantojumiem ES organizācijās. Lai novērstu šādus draudus finanšu stabilitātei, es esmu ietvērus papildus pasākums un mērus, ziņojumā, kas ļautu trešo valstu administratoriem piemērot, pieteikties reģistrācijai vai pilnvarošanai ESMA attiecībā uz šādiem indeksiem. Un administratūra ārpus Eiropas Savienības šādā veidā varētu piedāvāt savus indeksus ES arī tajos gadījumos, kad viņu pašu balstu regulējums nav ekvivalents. Tādā veidā nodrošināsim vienādu spēles noteikumus. Līdzīgi veidu pieteikuma un autorizācijas process tiktu piedāvāts visiem, gan ES, gan ārpus ES administratoriem. Lūk, tādas bija manas izvēles, ko izdarīju, gatavojot ziņojumu un ar nepacietību gaidu iespēju turpināt diskusijas ar visiem no jums. Un es zinu, ka mēs visi saprotam, cik steidzami ir nepieciešams šo ziņojumu pieņemt un ceru, ka tā varēsim nonākt arī pie atbilstīgiem rezultātiem. Kā jau teicu, man ārkārtīgi interesē ēnu referentu un arī citu deputātu sakāmais šai kontekstā. Paldies! Thank you. We start with the shadows. First speaker, Ludek Niedermayer. Eh, pirmais ir eh, Niedermayer kungs, eh, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es neplānoju runāt gari, ne jau tāpēc, ka būtu vienkārši temats, bet gan drīzāk tāpēc, ka ļoti sarežģīts temats, tāpēc nevēlos iedzināties pārāk dziļi detaļās. Problēma tā, ka komisijas sākotnējais priešlikums nav īpaši labs, tur ir daudz trūkumu un diezgan smagnējs ja man būtu izvēle sākt no jauna, tad droši vien to es arī darītu, bet nu, tāda nav šobrīd situācija. Ņemot vērā apstākļus, Kors izvēlētā filozofija un tas, eh, kā viņa to ir iestrādājusi savā ziņojumā, ir labi izvēlēta, tā kā atzinība viņai. Tas noteikti bija grūti izdarāms. Lai nu kā, priekšlikums ir smagnējs, arī ziņojums smaganais, tad šeit ir 250 priekšlikumu kopsavilkums, sadalījums starp eh, izšķirošiem un eh, neizšķirošiem eh, etaloniem, benchmark nav tik viegli izdarāms. Un šeit ir arī atšķirīgs skatījums. Mani apmierina pamata definīcija jēdzienam critical benchmark Es domāju, ka mēs varam paskatīt vēl šos jautājumus. Dažkārt man liekas, ka prasību efektivitāte nav pietiekama liela, un varu iedomāties arī atšķirīgu sadalījumu starp to, kas ir regulā un kas ir īstenošanas aktā. Kore ir atradusi elegantu veidu, kā atrisināt problēmu ar trešo valstu režīmu, Eiropa tā kā no vienas puses vēlas stiprināt šo režīmu, no otras puses arī uh, rīkoties atbilstoši trešo valstu principiem, bet uh, nu, ir atrasts labs līdzsvars. Šeit varam debatēt par uh, normatīvo prasību uh, pieslīpēšanu. Šeit vēl būtu arī zināms diskusijas par obligātu dalību atsevišķos etalonos, bet tas varbūt ir uh, mazāk svarīgs faktors. Katrā ziņā ir izdevies panākt, uh, ka ziņojums ir kaut kas tāds, par ko mēs varam balsot. Tas ir rezultāts, ar ko ir iespējams strādāt, un mēs vismaz esam uh, novērsuši risku nozarei, un tiešām man atzinību korē par ļoti sarežģīto darbu, ar ko viņi labi tikus galā. Paldies, sociāldemokrāta eh, grupas vārdā Alvares kungs. Yes. Sveicināti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par paveikto šo mēnešu garumā, kuru laikā mums notika vairākas sanāksmes kopā ar ēnu referentiem un referentu, un mēs mēģinājām rast vienotu nostāju, lai varētu apstiprināt šo tekstu komisijas piedāvātā veidā. Vispārīgi runājot, manuprāt, komisijas piedāvātais teksts sākotnēji bija tāds, ko mēs varam apspriest mūsu komitejā, un, manuprāt, trīs, četri temati ir tādi, kam parlamentam jāpievērš īpašu uzmanību. Pirmkārt, e, definīcija šai kritiskajam indeksam, jeb etalonam, un pēc vairākām diskusijām mēs konstatējām, ka ir iespējams vairākas šeit definīcijas. Vēl viens temats - priekšlikuma proporcionalitāte ņemot vērā to, ka komisijas dokuments piedāvā relatīvi nelielu proporcionalitāti starp vairākiem indeksiem, kas tieši ietekmētu vienus tirgus, un citi indeksi ir mazāk būtiski tirgumu, un tāpat arī līdzsvars starp uzraugiem Eiropas un dalību valstu līmenī, kā arī tas, kā izveidot trešo valstu atzīšanas mehānismu, lai varētu izmantot šādus indeksus Eiropas ekonomikās. Domāju, ka kopumā manis uzskaitītie četri punkti ir skatīti tiešā veidā no referents puses un pēc plašākām pārdomām var teikt, ka tas zināmā mērā saskan ar manu redzējumu attiecībā uz to, eh, tiem noteikumiem, kādus vajadzētu pieņemt. Manuprāt, referentes viedoklis vairākas liecas uz to, ka jāievieš ir kvalitatīvi elementi definīcijā, kas dot iespēju uzraugiem lielākas manevrēšanas spējas, atlasot kritiskos eh, indeksus, un no otras puses mazina juridiskās drošības eh, trūkumu, eh, kad dažkārt katrā dalībvalstī varēja brīvi eh, samērā noteikt paši savus indeksus. Trešā, trešo valstu jautājums, kā arī jautājums par ESMA un nacionālo uzraugu līdzsvars Domāju, ka tas ir jāskata no pragmatiska viedokļa, lai varētu palīdzēt eh, uzlabot paša reglamenta darbošanos un no otras puses vienīgie iebildumi pret referents tekstu ir attiecībā uz proporcionalitāti. Kā jau es sacīju, es gribētu lielāku proporcionalitāti, bet atsevišķos gadījumos mēs redzam, ka tā ir pārlieku plaša. Vajadzētu pārskatīt eh, svītrošanu tiem indeksiem, kas attiec investīciju eh, fondiem, vajadzētu pārskatīt definīciju starp eh, preču grupām un izēvielām un pārējiem indeksiem, jo dažkārt pas pastāv ļoti nedaudz atšķirības starp eh, visiem šiem indeksiem, un pēc tam arī nepieciešamais rīcības kodeks attiec eh, un tas, kas ietilps tiesu kompetences, eh, nopietnas daļas regulas izslēgšana attiecībā uz datiem, kas jau tika regulēti iepriekš, bet kas jau atrodas eh, pretējās puses eh, datu centros, un arī mani grozījumi ir paredzēti, es negribētu teikt, lai minimizētu proporcionalitāti, kas tiek piedāvāta, bet lai paturētu tādu proporcionalitāti, kas patur spēkā lietojamo indeksu drošību un uh, Eh, mazina eh, iespējas manipulēt ar šiem indeksiem. Eh, vispārīgi runājot, ar to es beidzu savu stāšanos, gribu pateikties Korai par paveikto darbu, domāju, ka mums ir piedāvāts labs pamats turpmākajam darbam, un kur jau ir savlaicīgi skatīts vairākas problēmas, kas esam noteikuši, kuras, kuras esam konstatējuši iepriekš, un turpmāk mēs varēsim domāt, kā uzlabot proporcionalitāti indeks lietotājiem. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad dodu vārdu um, ja mūsu jaunajam priekšsēdētājam, eh, nododu nu, sanāksmes vadīšanas grožus jaunajam priekšsēdētāju vietniekam. Just, uh, just newly elected and... Uh... Tikko mani ievēlēja un jau pārņem vadību. Lūdzu, esiet saprotoši pret mani, būšu arī tāds pats pret jums. Um, man prieks dot vārdu Simbarnas kundzei no ECR grupas. Paldies priekšsarētāji, cik patīkam to pateikt. Arī es vēlētos pateikt es referentam par darbu pie šī ziņojuma. Tas rada labu pamatu mūsu turpmākajam darbam. Tāpēc es pavisam īsi pievērsīšos dažiem būtiskākajiem punktiem šajā ziņojumā, kurus ir vērts pieminēt. It īpaši par šo nodalījumu starp izšķirošiem un neizšķirošiem etaloniem. Manuprāt, ir nepieciešams ciešāk paskatīties, kādā līmenī ir nospraust šis slieksnis, lai saprastu, uz kuriem etalāniem tas tieši attieksies. Ir svarīgi runāt par atsevišķiem etaloniem, it īpaši ņemot vērā to, cik politisks ir šis dosjē, nevis tikai pieturēties pie teoretiskiem apsvērumiem. Tāpat kā daudzi no jums noteikti to zina, es vēlos iekļaut pirmā līmeņa tekstā par pienācīgu izvērtējumu un uz pienācīgu pamatojumu tam, kāpēc konkrēts skaitlis ir ticis izvēlēts kā slieksnis. Es piekrītu, ka ir nepieciešama pietiekama eh, izvēlēties arī otru eh, daļu eh, rīcības brīvības vietējiem, drīzāk nacionālā līmeņa regulātoriem, jo šādi slieksnis var ietekmēt etalons tādā veidā, kur neviens eh, no uzraugiem it kā to neuzskata par izšķirošiem, bet tā kā eh, slieksnis prasīs pietiekam eh, nozīmīga rīcība, tad ir jāpievērš tam īpašu uzmanību. Šobrīd būtu svarīgi lūgt no komisijas visas Eiropas sarakstu, kas e, tiktu izmantots ar šādiem kvantitatīviem sliekšņu vērtībām, lai mēs varētu precizēt savus diskusijas tuvākajās nedēļas. Otrkārt, man ir liels prieks, ka referente centījās, centās e, nodalīt uh, dažādu veidu etalons, it īpaši tos, kas balstās uz regulētiem datiem un, eh, tos, ka, un to, ka ir izvēlēts atsevišķi režīms eh, preču etalonēm. Jāapsver arī iespēju vispār viņus izņemt no šīs regulas. Man šī ir daļa no finanšu pakalpojuma regulējuma. Tas, tātad iestādēm, kas rada finanšu programmas eh, produkts vai uh, tirgo finanšu produkts preču etaloni pēc būtības atšķiras, un to atzīs arī JASKO. Kaut vai tāpēc, ka ir atšķirīgi skatīti etaloni, kas attiec uz finanšu produktiem un tie, kas attiecas uz precēm. Svarīgi ir arī finanšu uzrauga veiktā uzraudzība un preču jomā nav tādas atbilstoša elementa. Jebkura uzraudzības iestāde nebūtu spējīga veikt tā preču jomā tādu pašu uzraudzību, kā tas finanšu jomā notiek. Līdz ar to preču etalonu iekļaušanu šajā tiesību aktī mēs it kā radam ilūziju, ka mēs atrisinam šo problēmu, bet tā, tā vietā mēs e, ieviešam instruments, kur izmantošana e, nedos e, nepieciešamo rezultātu. Es labprātāk eh, vēlētos izņemt preču etalons no šī priekšlikuma un eh, aicināt komisiju nāk klajā ar atsevišķu priekšlikumu no atbilstošā eh, ģenerāla direktorāta, nevis Digifisma, lai radītu režīmu, kurš faktiski palīdzēs ieviest stabilitāti preču tirgos, kas ir tik svarīgi visiem Eiropā un it īpaši patērētājiem. Līdz ar to es neprasu, lai tiktu uh, izņemti šie etaloni no eh, re, eh, regulējuma vispār, bet tikai no šī konkrētā tiesība akta līdz tiek sagatavots atbilstošāks tiesība akts šim sektoram. Un pēdējais jautājums, kam vēlos pievērsties, ir ESMA aģentūras loma. Es piekrītu, ka nepieciešams Eiropas eh, ietvars etaloniem, un es uzskatu, ka regulējums ir jāveic Eiropas Savienības līmenī, bet tāpat laikā es arī uzskatu, ka uzraudzība ir jānotiek nacionāla līmenī, jo tuvāk esat tirgus dalībniekiem, jo vieglāk spēsiet atklāt e, pārkāpumus vai nepieturēšanos pie noteikumiem. Atgādinu, e, kolēģiem, ka varbūt skandāls joprojām ir aktuāls, apsūdzības vēl ir spēkā. Aicinu paskatīties e, uz to, kā kopš 2013. gada e, ir e, izstrādāta, īstenota un uzraudzīta apvienotās karalistes likumdošana šajā jomā. Tad, kad mēs organizējam debats par, šiem, par šo regulējumu ir nepieciešams stingri noteikumi visā Eiropā, bet šiem noteikumiem ir jābūt tādiem, kas ņem vērā labāko praksi, kas šobrīd jau e, pastāv citur pasaulē un citur Eiropā. Ir svarīgi, lai referente atrastu pietiekamu atbalstu kompromisu sasniegšanai. Es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Es ceru, ka mēs ātri spēsim vienoties. Paldies! Paldies! Papad Papadimolis kungs. Paldies. Pirmkārt jau apsveicu jūs ar ievēlēšanu amatā. Vēlos pateikties e, referentei mūsu re, e, referentu Marija Matieša, diemžēl, diemžēl ir apslimusi un nevar būt klāt. tā kā mēs esam jau diezgan iekavējuši darbu, tad eh, centīsimies eh, pēc iespējas eh, citīgāk sakot diskusijām, piedalīsimies ar saviem grozījumiem nākamajā sanāksmē. Paldies! Priekšsarētais paldies! Merijas Skotai vārds. Molija Skota es esmu. Es arī vēlos pateikties Korai Filipu vārdā, Eh, kurš ir mūsu ēna referents. Un viņš ir eh, uz, eh, atzinīgi vērtē to, ka Kore ņēmus vērā mūsu ieteikumus. Man ir vairākas lietas sakāms. Vispirms jau darbības joma. Zaļie atbalsta referents kopējo pieeju, ieviešot uh, vieglāk režīmu un neizšķirošajiem etaloniem, bet mums ir nepieciešams tuvākajās dienās analizēt to, ko nu, tas nozīmētu konkrēti, ja mēs piekto pantu, septīto pantu, astoto pantu, devīto pantu, vienpadsmito pantu un septiņpadsmito pantu nepiemērotu. Jo tiek ierosināts, ka šie panti netiek piemēroti neizšķiroši etalonu pārvaldītājiem. Tāpat arī par definīciju izšķirošiem Eh, etaloniem. Mēs atbalstam kopējo pieeju, nosakot sistemātiski svarīgākos etalons, un mēs atbalstam arī priekšlikumu bez kvantitīviem sliekšņiem ies, eh, iekļaut arī kvalitatīvas kritērijas, eh, lai noteikti kas ir izšķiroši. Bet iespējams iesniegti grozījums ir jāprecizē, piemēram, par kvalitatīviem kritērijiem. Septītajā grozījumā tiek definēta Eh, izšķirošie etaloni tādi, kas eh, balstās uz nereprezentatīviem datiem vai to iesniedzējiem un rada negatīvu ietekmi finanšu stabilitātei. 125. 129. man tā nav nekāda atsauce vairs uz to, ka eh, nereprezentatīvs raksturs ir iesniegtiem datiem. 23. grozījumā ir jābūt skaidram, ka vai no kvantitatīvais vai kvalitatīvais uh, aspekts ir pietiekams, lai uh, uzskatītu etalonu par izšķirošu. Un mēs ar, eh, arī uzskatām, ka kvantitatīvais slēgsnis ir ļoti augsts noteikts. Mēs piesardzīgi, atzinīgi vērtējam uh, finanšu instrumentu paplašināto definīciju, bet vēl neesam pārliecināti, cik tā ir kopumā pieņemama, vai tā nosacīs pilnīgā visu nepieciešamo. Starpbanku procentu likmu etalona noteikšana ir svarīga, ir nepieciešama iekļaut arī definīcijas vēl par ārvalstu valūtas maiņas etalonu un ar tie saistītiem riskiem Attiecībā uz ESMA lomu mēs atzinīgi vērtējām ierosinājumu stiprināt ESMA aģentūras lomu, ņemam vērā viņas viedokli, ka etalona uzraudzībai jā, arī turpmāk jāpaliek nacionālā līmenī, un ierosinām tādu zelta vidusceļu, kur ESMA var tiešā veidā uzraudzīt izšķirošos etalons, tā skaitā preču etalons, tāpat laikā ļaujot eh, deleģēt eh, savu uzraudzības varu dalību valstu regulātoriem. Mēs ierosinām šādu vidēju pieeju, izveidojot eh, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķu kolēģiju atbilstoši 34. pāntam. Mēs vēl domājam, vai nepieciešams ir mediācija arī iekļautu, uh, kā tas ir citos uh, tiesību aktos darīts. Iepriekšējā N referents sanāksmē mēs jau uh, minējām, ka ies, iesniegsim grozījumu par etalonu nozīmīgumu. Piemēram, Libor izmantošana ir ļoti apšaubām bijusi līdz šim. Tas augto bāzes riska piemērošana, piemēram, kā, ja eh, tas eh, indeks tiek izmantots eh, ne tam mērķim, kā tam oriģināli bija paredzēts, tas tikai palielina bāzes risku. Etalonu izmantošanas liederīgums ir, tam ir jābūt pie, piemērotam un atbilstošam. Uh, Tas nozīmē, ka neizšķirošajām etalonēm ir vieglāks režīms vajadzīgs. Jābalsās uz jāsko principiem, un mēs ņemam vērā referentes vēlmi uh, iestrādāt uh, pirmā pielikuma uh, uzskaitījumu. Priekšsēdētājs es vēlreiz atvainojos par vārdu sajaukšanu pārējiem tālāk pie brīvā mikrofona Balts kungs divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Arī es apsveicu ar ievēlēšanu amatā. Atzinīgi vērtēju koras paveikto darbu un paldies viņai par to. Es uzskatu, ka šis ziņojums e, lieliski nodala izšķirošos un neizšķirošos etalons, balstās uz pamatotiem datiem. Un to vajadzētu arī ņemt vērā. To jau Kora arī norādīja pie datu dokumentācijas un arī pārvaldības prasībām. Etalona izmantošanas jautājumā es uzdotu jautājumu par to, cik lielā mērā varētu rasties interešu konflikti, piemēram, ja etalona piedāvātājs pats ir iesaistīts finanšu instrumentu radīšanā. Ņemot vērā prospektu un UCITS eh, tiesību aktus, šeit vēl būtu nepieciešams saskaņošana, un par trešo valstu režīmu es varu eh, piekrist eh, referents viedoklim. Es uzskatu, ka kritērija par to, kad komisija vai esma eh, radītu ekvivalenci, pieļaut ekvivalenci vai, vai to darīt un kā, tad to mēs vēl apspriedīsim noteikti. Un Jauskau principi noteikti uz tiem ir jābalstās. Tāpat mums ir jāpārdomā arī eh, to, cik lielā mērā Eiropas parlaments eh, saglabā līdz lemšanas tiesības pie ekvivalents lēmumiem. Vai tad ESMA līmenī vai Nacionālas uzraudzības eh, iestādēm, ja tas tiek atstāts, tad mūsu loma pazūd. Bet kopumā eh, ziņojums ir ļoti labs un paldies vēlreiz referentei. Nu, līdz ar to dodam eh, vēlreiz vārdu Van eh, Neuvenhausens kundzei. Paldies! Es vēlos vēlreiz pateikties visiem mēnu referentiem un Balts kungam par izteiktajiem komentāriem. Uh, man tiešām prieks dzirdēt, eh, ka jūs piekrītat eh, man attiecībā uz izvēlēto darbu metodi, pieeju. Paldies par komentāriem, kurus izteicāt. Protams, ka šobrīd nav iespējams eh, izdiskutēt to visu detalizēti, bet to mēs varam darīt tuvākajās nedēļās visas pieminētās problēmas par samērīgumu, par dažām definīcijām, par precēm, par interešu konfliktu, ko jūs pieminējāt. To, to es domāju, mēs varēsim eh, apspriest tuvākajās nedēļās, un to es arī ar nepacietību gaidu. Paldies! Eh, tad man atliek nosaukt eh, kalendāru. Grozījums var iesiekt līdz 23. janvārim, grozījuma izskatīšana 22. izskatīšana 23. balsojums ekon komitejā 5. martā. Eh, un, kad tas tiks balsots plenārsēdē, vēl ir jāapspriež. Nākamais ir jautājums par Eiropas investīciju bankas. Došu vārdu referentam Urtasam kungam. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsarētāji. Es pirms vēlējos uh, pateikties visiem ēnu referentiem par iesniegtajiem grozījumiem. Mums bija 177 grozījumi par visām tēmām, kuras skar ziņojums. Uzskatu, ka kaut arī grozījumi nāk no dažādām grupām, dažādos virzienos, tomēr pastāv iespēja panākt plašu vienprātību Līdz ar to es arī centīšos turpināt strādāt pie šīs idejas. Īpaši paldies par visiem grozījumiem saistībā ar MVU. Par, tur bija runa arī par to, kā uzlabot EIB eh, e mehānismu, MVU atbalstam. Šis ir svarīgs jautājums kompromisa eh, panākšanas eh, posmā ir jādiskutē par 3A reitingu. Šeit ir grozījumi, kuries ir ļoti atšķirīga nostāja, bet, manuprāt, eh, tur mēs varēsim panākt vienotu viedokli. Es jau arī ierosināju, kā rīkoties saistībā ar 3A reitingu. Pavisam īsi pieminēšu divas, trīs lietas pirms dot vārdu kolēģiem jo šo, šobrīd svarīgāk ir, ka viņas sakās nevis es. Pirmkārt, bija grozījums eh, eh, nepieminēt dekastoru lietu. Es tomēr ļoti gribētu paturēt to ziņojumā, jo tas ir pirmais projekts eh, jaunām uh, Eh, finanšu instrumentā, ko uzsākus ir izmantot Eiropas investīcija banku un parlamentam ir tiesības izvērtēt, kā tad ir veicies ar šī instrumenta īstenošanu. Tam vajadzētu palikt tekstā. Vēl trīs lietas. Mēs eh, šajā ziņojumā veidojam debats, kas nav tieši saistīts varbūt ar EIB lomu. Tad, kad būs attiecīgās eh, debatas, tad visām makroekonomiskajām politikas jomām Tāpat arī debats par Junker plānu. Darīšu visu iespējamo, lai par abās diskusijās rastu kopsaucēju, bet mēs jau vien referenti sanāksmē vienojamies, ka mums jākoncentrējas uz EIB, jo par investīcijām būs atsevišķi ziņojums vēlāk. Kompromisā Nu, centīšos uh, rūpīgi runāt par enerģetikas politiku, ko izmanto EIB. Šeit ir vairāk grozījumu, kas attiecinām uz šo ziņojumu daļu. Un būtu arī jācenšas panākt vienošanos šajā jomā. Bet kopumā, kā jau es sacīju, es vēlos pateikties referentiem par viņu uh, iesniegtiem grozījumiem. Esmu gatavs uzklausīt viņu komentārus. Jā, vēl par iepriekšējo dosjē par etaloniem. Es, es teicu, ka 20. janvārs ir grozījuma iesniegšana, bet izskatīšana 23. februārī. Es kļūdījos eh, pieminot datumu, saka priekšsēdētājs. Tālāk Baltskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un Sankungs, mūsu ēnu referents, atvainojas, ka nevar būt klāt šodien. Uh, apmeklēt komitejas sanāksmu un ir lūdzis man izteikt savus komentārus par EIB ziņojumu un iesniegtajiem grozījumiem. Vispirms es vēlētos pateikties vēlreiz referentam Urtasungam par līdzinējo sadarbību. Esam ļoti labi sadarbojušies ziņojuma sastādīšanas posmā, un es nu, ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī tālāk. Neskaroties uz lielo grozījumu skaitu, kur iesniegus mūsu politiskā grupa, mums ir e, vairāk kopīgu viedokļu nekā atšķirīgu. Daži grozījumi ir strateģiski svarīgi Eiropas tautas partijai. Morasan kungs un es esam tos kopīgi parakstījuši. Un e, par tiem es arī mazliet vairāk parunāšu. Kopumā jāsaka, ka iesniegtie grozījumi cenšas nodrošināt eh, līdzsvarotāko ziņojumu saturu, īpaši uzsverot EIB lomu attiecībā pret maziem vidējiem uzņēmēm, pētniecības attīstību un infrastruktūru, kas pietrūkas eh, ziņojuma sākotnējā eh, saturā. Tāpat mēs centāmies uzsvērt to, cik svarīga loma EIB ir pēc ekonomikas krīzes, atjaunojot izaugsmi un veicinot nodarbinātību Eiropas līmenī. Piemēram, EIB loma atbalstot MVU visā Eiropā eh, ir palielinājusies pēdējo gadu laikā, un mēs uzskatām, ka šī tendence ir jāstiprina. Murasan kungs arī ierosina iekļaut jaunu sadaļu par infrastruktūru. Finansējumam eh, ir jātiek novirzītam uz uh, tēmām, kas eh, līdz šim nav pietiekami atbalstīts, kā infrastruktūras attīstība. Vēl viena lieta ir atbalsts pētījumiem un inovatīviem eh, uzņēmumu, inovatīvu uzņēmumu dibināšanai. Eh, tur ir noteikti nepieciešams vēl uzlabot darbu. Tāpat vēlējos norādīt, ka EIB ir nepieciešams palielināt spēju uzņemties risku, uh, Eh, lai varētu atbalstīt tos projektus, kas var eh, uzlabot eh, izaugsmes rādītājs un nodarbinātības rādītājs, jau iepriekš minētajās jomās. Kas attiecas uz sadaļu par enerģētiku un klimatu, ar iesniegtajiem grozījumiem mēs cenšamies apspriest enerģētikas un klimatu pārmaiņu jautājumu saistību ar EIB misiju. Šis ir ziņojums par EIB, tomēr nevis par klimatu pārmaiņām. Tāpēc konsekvencei mēs ierosinām svītrot vairākas frāzes, tā skaitā atsauce uz konkrētiem uh, projektiem, piemēram, PVI projektiem, vai nu pieminam visus, vai tad nevienu. Tāpat arī runājam par eh, finansējumu sniegšanu tādām valstīm kā Moldovai, Gruzijai un Ukrainai. Šīs valstis mūsu kaimiņos ir izvēlējušies ceļu uz Eiropu un mums jāatbalsta viņas cik vien spējam. Tas ir strateģiski svarīgi Eiropas Savienībai ņemot vērā notikuma attīstību pēdējos mēnešos. Tie ir tad būtiskākie no punktiem, kurus vēlējos darīt zinām saistībā ar iesniegtajiem grozījumiem, un Murašan kungs tiešām cer, ka nākamajā sarunu kārtā starp referentu un ēnu referentiem izdosies panākt kompromisus eh, par lielāko daļu no šiem jautājumiem, kas mūs visus nodarbina. Paldies! Tā parāda. Dankjewel, president en proficiat. Dankjewel. Uh, aan mijn tour, zodra... Es no savas puses gribētu pateikties Ernestam par paveikto darbu, par ļoti labo sadarbību gan ar viņu, gan ar citiem referentiem. Ļoti daudz jau tika pateikts, bet, manuprāt, daži elementi, kas likās būtiski sociālistu grupai. Es gribētu precizējums par EIB lomu, kādas funkcijas Otrkārt, projekta obligācijas būtu skatāmas dinamiskā attīstībā, un tāpēc ir nepieciešams veikt ātru e, īstenoto projektu novērtēšanu. Treškārt, mēs Atgādinām, ka gribētu adekvātu konsultēšanās procesu ar visām iesaistītajām pusēm pār projektu finansējumu organizēšanu, un tas palīdzētu EIB uzlabot projektu finansēšanu. To dara arī daudz dalībvalstis, izmantojot Eiropas struktūra fondus. Mēs arī lūdzām finansēt iniciatīvas, kas samazina oglekļa pēdu Mūsuprāt, tas ir svarīgi. Un vēl viens svarīgs elements ir caurskatāmība un laba pārvaldība. Mēs aicinām e IB nesadarboties ar finanšu starpniekiem, kas atrodas finanšu paradīzē, bet diemžēl vēl aizvien tā tas līdz šim notiek. Tālāk, kā jau Ernest Certas un sacīja, EIB izmanto privāts risku uh, novērtēšanas aģentūras. Tomēr būtu labāk to darīt balstoties uz caurskatām metodoloģiju un skaidriem kritērijiem, nevis izmantojot, um, nevis izmantojot uh, ārējās iestādes. Tālāk runājot par darbībām ārpus Eiropas Savienības, ņemot vērā to, kā EIB ir jāņem vērā Eiropas Savienības mērķi Eh, šis aspekts ir jātver, eh, jāņem vērā, bet kopumā ziņām vērtiem pa objektīvi. Paldies, un tālāk Otsokungs no ECR grupas. Paņemšanai. Priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties un apsveikt jūs saistībā ar iecelšanu vicepriekšsēdētāja matā un par tik efektīvu darbību. Esmu gan e, gandrīz kā šis ziņojums izraisa tik lielu entuziasmu starp kolēģiem. Ir vairāk nekā 177 grozījumu, un tagad par komentāriem. Daudz kas jau izskanēja apspriešanas laikā esmu gandarīts, ka, ka esam pieņēmuši grozījumu par eh, MVU finansēšanu, jo tā pietrūka ziņojumā. Un domāju, ka daudzi no iesniegtajiem grozījumiem varētu tikt atbalstīti, skaitā no manas puses. Daudzi bagātina tekstu tomēr atsevišķos gadījumos. Mēs atsevišķas jau pateiktas lietas atkārtojam, tāpēc būs grūti referentam visu tekstu vienkāršot, bet es ceru, ka galā mums būs viengabalains un visaptverošs teksts. Es atbalstu tos grozījumus, kas attiec uz labāku e, finansējumu iniciatīvām darbvietu veidošanai un ekonomikas ekonomiskās attīstības atjaunošanai, it īpaši tajos apgabalos, kur ir visvairāk struktūra problēma. Tāpat arī ļoti nozīmīgs ir energoefektivitātes jautājums, lai gan es domāju, ka ir jāievieš enerģijas protektu kategorijas. Es domāju, ka dalībvalstu ekonomikas ir atšķirīgas un mums ir jādod iespēju tām darboties savos atšķirīgos veidos. Tāpat apsveicu atbalstu PPP un procedūras eh, projektu atlasēm izvērtēšanai. Es arī saprotu, cik svarīgi ir šāda atsauce ziņojumā, bet personiski es nedomāju, ka mums vajadzētu pieminēt konkrēts projekts kā piemērs. Tāpēc jāatbalsta grozījumi, kas ir šajā virzienā iecerēti. Katrā ziņā esmu atvērts visiem ieteikumiem. Tad, kad mēs runājam par grozījumiem 116 un 177, tad vissvarīgākie grozījumi attiec uz kontroli jau ir skatīt līgumos. Domāju, ka ir jādomā vairāk par dialogu un ceru uz kompromisu šajā sakarā. Paldies! Alde vārdā Jacekā kungs. Paldies, priekšsādātāji! Ar prieku pievienojos pateicības vārdiem referentam un ar referentiem par paveikto darbu. Manuprāt, grozījumi rāda labu augsni kompromisiem. Es gribētu norādīt tos grozījumus, kas attiec uz MVU un arī uh, tas attiecas uz maniem groziem 82, 87, 90, kuri paredzēti, lai stiprinātu MBU profilu ziņojumā, jo, kā jau mēs esam to vairāk eh, dzirdējuši, tas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, un tiem ir jābūt ar eh, izcilāku vietu eko ziņojumā. Es ap, eh, Eh, sveicu tautas partijas jauno sādaļu par izpēt attīstību, savukārt par 129, 33 un 44 grozījumiem gribētu pasvītrot, ka tie visi ir savstarpēji saistīti, un 129 un 142 varētu būt kompromisu grozījumi ir jābūt tiem Eiropas Savienības globālai, ambi, eh, eh, amb, globālām ambīcijām un ne tikai EIB ambīcijām. 33. Eh, ir prioritārs grozījums, jo ja mums ir jāatsakās no dažādiem te, tradicionālās enerģijas veidiem ir jāatbalsta jaunās e, atjaunīgās enerģijas veidi, tāpat es apsveicu grozījumus attiecībā uz starpskatāmību un atbildību, it īpaši attiecībā uz finanšu starpniekiem. Paldies! Uh, for the GUI group. GUE vārdā Papadimulis. Κύριε Πρόεδρε, ε, e, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή των... Paldies, es gribētu pateikties referentam Ernestam Utasonam par ziņojumā paveikto darbu. Domāju, ka tas ir ļoti labs pamats diskusijām. Tā kā laika nav pārāk daudz, es nedomāju, ka ir jārunā par konkrētiem grozījumiem, runāsim par lietu pēc būtības. Ekonomiskā un sociālā situācija Eiropā nozīmē to, ka Daudzas valstis, kurās ir mazi investīcija. Sotero από αυτή την τράπεζα επενδύσεων. Να μην πηγαίνουν οι επενδύσεις. EIB investīcijas nedrīkst būt primāri paredzētas dalībvalstīm, kam ir vajadzīgs mazāk investīcija, bet dalībvalstīm, kam ir vajadzīgs vairāk investīcijas. Un Tātad, kad mēs runājam pār naudas izmantošanu, jāapzinās, ka ir ļoti daudzi privāto lobiju, kuri ar vislabākajiem panākumiem novirs šo finansējumu savās interesēs un projām no reālās ekonomikas. Tāpēc mums ir vajadzīgs vairāk līdzsvara. Un jāizsver bankas iespējas naudu aizņemties un naudu aizdot. Tas, lai varētu uzturēt spēkā trīskāršo A reitingu, mums ir jāskatās valstu iespējas lai mēs negrautu savu mērķi sasniegt sociālo un ekonomisko kohēziju. Ir grozījumi, tā skaitā, manuprāt, mūsējie, kuri ņem vērā utas un ziņojumu pamat pieeju un tie ir ļoti, tāpat ir ļoti rūpīgi svērti ziņojumi, kas mēģina vājināt utasiem nu, ziņojumu pieju. Es domāju, ka mūsu gala pozīcija būs atkarīga no galīgā teksta līdzsvarojuma. Ja tie grozījumi, kas grauj vai pat noraida urtas un ziņojumu pieju būs vairākumā, tad mēs par to nebalsosim FDD grupas vārdā Zannīgungs. Paldies priekšsēdētāji, es arī pievienojos. Pateicības vārdiem, kas ir izskanējuši. Mūsu priekšā esošais dokuments ir labs sākuma punkts, tāpat arī es gribu pateikties citiem ēnu referentiem, bija liels prieks tikties, sadarboties, diskutēt šos jautājumus, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu valstīm. Šajā vēsturiskajā brīdī Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam ir jāstiprina IB loma Eiropas investīcija bankā ir jākļūst par šo investīciju katalizatoru, kas varētu atjaunot izaugsmu Eiropā. Diemžēl līdz šim tas vēl nav ticis izdarīts. Šajā dokumentā mēs atrodam ļoti vajadzīgo kursamaiņas elementu. Uh, Tāpat esmu pārsteigts par to, cik daudz grozījumu ir iesniegt. Atsevišķi no tiem ir izcili. Un visbūtiskākais ir, lai mēs varētu nodrošināt kursa maiņu. Tāpat arī mums ir jāpasvītro MVU lomu ļoti bieži. Dalība valstīs mazie vidēji uzņēmumi saskars ar lielām grūtībām, lai piekļūtu investīcijām. Šie uzņēmumi nevienmēr ir ar iespēju nodarboties ar lobēšanu, par ko kolēģis tikko runāja. Tāpat nedrīkstam aizmirst to, ka nereti ir starpnieki, valsts starpnieki dalībvalstīs, un process ir visnotaļ birokrātisks. Mums būtu jākoncentrējas taiskaitā uz šo jautājumu. Fi, e, Eiropas investīciju bankas finansējuma plūsmai uh, uz MVU ir jānorit bez aizķeršanās. Tāpat grib pateikties e, referentam, kas ir ņēmis e, vērā mūsu grupas bažas par EIB ārējo mandātu. Ir vairāki miljārdi, kas ir investēti katru gadu, tiek investēti ārpus Eiropas Savienības Es varu piekrist, ka tā, tā ir jānotiek, bet neaizmirsīsim, ka mēs dzīvo, piedzīvojam vēsturisku brīdi un vajadzētu labāk koncentrēt tos resursus, kuri nekāda nav pieteik, pietiekoši, labāk izmantosim tos Eiropas Savienībā, lai pirmkārt aizsargātu Eiropas pilsoņu intereses. Tad, kad tas būs izdarīts, tad mēs jau varēsim pievērsties ārpusēji un investēt eh, trešajās valstīs. Vēl viena piezīme attiecas uz investīcijām infrastruktūrās, tā arī projekta obligācija iniciatīva. Diemžēl Šīs pasākums nevainagojās panākumiem, ņemot vērā esošo situāciju šeit, es domāju, Kastor projektu. Šeit EIB vajadzētu kvantitatīvi un kvalitatīvi veikt analīzi un nesamierināties tikai ar ekonomi, ekonomiskās ietekmes izpēti, jo katru reizi mēs ir runa par simtiem miljonu eiro, un šai naudai ir jābūt labi gan ekonomiski, gan sociāli, gan arī no vidas viedokļa izmantotāji. Un pēdējā piezīme no manas puses. Nepareiza EIB finansējuma izmantošana. Diemžēl Esot pats itālis, es šo to par to zinu, manā valstī dažkārtējībā finansējums nonāk infrastruktūra projektos, un šeit spēlē piesaistās organizētā noziedzība, mafija. Un šeit ir runa par mestras sapratceļu. Diemžēl visi šī projekta eh, attīstītāji E, ir pakļauti izmeklēšanai vai atrodas aiz restēm noziedzīgu darbību dēļ. Ir jāapzinās, ka EIB finansē šo projektu. Ir iespējams kļūdīties, bet nedrīkst pieļaut noziedzīgas darbības. Un pēdējā piezīme. Mandato su quello che è la sua mission che sta scritta. Eh, EIB ir jākoncentrējas uz savu mandātu, kā tas ir atrunāts eh, statūtos. EIB piena, eh, investē noturīgas izaugsmes projektos un domāju, ka arī to mēs varēsim panākt. Paldies! Turpiniet priekšsēdētājs, nav pieteikušies neviens uz brīvo mikrofonu. Eh, tagad dodu vārdu noslēgumā piezīmēm referentam Urtasonam ļoti īsi. Gribu pateikties ēnu referentiem par eh, viņu piezīmēm un esmu gandrīz, ka pastāv plašs konsensus šajā, eh, šim ziņojumam un esmu pieņēmis zināšanai visus pieminētos viedokļus Mēģināšu tos izmantot un nekavējoties pēc eh, Strasbūras plenārsēdes es meklēšu iespējas eh, uzsākt eh, diskusas, diskusijas. Grozījums skaits ir ļoti liels, bet es domāju, ka arī drīzumā jūs saņemsiet piedāvājums kompromisiem. Paldies! Tas turpina priekšsēdētājs. Eh, balsojums Ekonā ir 27. janvārī, plenārs sēdē martā 10. datumā. Cit, sadaļā citi jautājumi mums šodien nav paredzēti, nākošā sanāksme Strasbūrā 12. janvārī. Paldies! Laibu es gribu visiem!